Okay, good morning. Labrīt. Es domāju, ka mēs varam sākt mūsu apakškomitejas sanāksmi pieņemot darbu kārtību. Ja kolēģiem nav nekāda iebilduma, mēs to pieņemam pašreizējā versijā. Un ir arī daži paziņojumi. They, uh, several... Vakardien daži no mums, Kukankungs, Lohbīlers kundze un es devāmies uz padomi lai iepazītos ar dokumentu, kas atspoguļoja Eiropas Savienības uh, cilvēktiesību dialogu. Mums, uh, protams, vajadzētu pieprasīt no padomes uh, to, lai mums piedāvā padziļinātāku dokumentu izpēti, līdz ar to mēs varētu labāk turēt rokas pulsa. Mēs devāmies uz padomi un uh, tas, ka mums bija tur jāsēž tādā slēgtā telpā, eh, mūs regulāri kāds kontrolēja, mēs nevarējām tā brīvi iepazīties ar šiem dokumentiem, bet es domāju, ka eh, mums vajadzētu tomēr baudīt brīvāku piekļuvu dokumentiem un nevajadzētu sēdēt slēgtā telpā. Protams, eh, šī iepazīšanās ar dokumentu bija vērtīga, es nevaru par to jūs, ar to jūs tagad iepazīstināt, bet mēs pie šī jautājuma vēl vēlāk atgriezīsimies, jo cilvēktiesību dialogs ar Ķīnu ir uzsākts, un mēs arī jūs par to informēsim 15. jūlijā pēdējā sanāksmē pirms vasaras brīvdienas sākšanās. Otrais paziņojums skar paplašinātā biroja lēmumu par uh, mazas delegācijas nosūtīšanu uz Beslanu, Krievijā, lai uh, atcerētos Beslanas traģēdijas gadskārtu 1. septembrī. Tā ir sestā gada diena, kad norisinājās šī traģēdija. Beslānas skolā tika saņemti ķīlnieki un uh, viss beidzās ļoti traģiski, vairāk par simts bērniem zaudēja savas dzīvības. Tā, tā, tā ir ārkārtīgi sāpīga lapuse, valsts vēsturē, un um, es kopīgi ar Andri Kienas kundzi un Bērmana kungu došos uz šo gadskārtu. Mūs uh, uz turieni uzaicināja reģionālās un vietējās iestādes, ne, nevalstiskās iestādes. Trešais paziņojums par uh, procedūru, kas skar uh, steidzamības kārtā pieņemamās rezolūcijas. Mēs esam nosūtījuši vēstuli ārlietu komitejas priekšsēdētājiem, to ir parakstījuši, eh, parakstījis mūsu priekšsēdētājs, delegāciju priekšsēdētāju konferences vadītājs, un tur mēs iesakām, ka ārlietu komitejas eh, paplašinātais birojs varētu apspriest procedūru par steidzamības rezolūcijām, un mūs un arī delegāciju priekšsēdētājus šajā procedūrā varētu iesaistīt. Uh, daudz aktīvāk. Tas ir tikai normāli, jo bieži vien šādi jautājumi uzpeld mūsu darba kārtībā, arī uh, dažādās uzklausīšanās un semināros. Tātad e, mums uh, vajadzētu pat rūpēties par tādu atgriezenisko saikni un labāku procedūru. Mēs uh, esam arī dzirdējuši par notikumu attīstību Sīrijā. Al-Hasani, eh, slavenais cilvēku tiesību eh, aizstāvis un eh, cilvēktiesība balvas laureāts ir notiesāts uz trim gadiem cietumā. Un kādēļ es par to tagad runāju? Eiropas parlaments septembrī pieņēma rezolūciju, kurā mudināja Sīrijas varas iestādes ne, nekavējoties atbrīvot no ieslodzījuma Al-Hasanī kungu. Tas patiešām ir ļoti bēdīgs notikums un ir arī uh, visai traģiski šie notikumi, kā viņš tika sodīts. Viņš tika sodīts par to, ka viņš it kā ir izplatījis nepatiesas ziņas un uh, runājis par savu nacionālo pārliecību. Es domāju, mums patiešām vajadzētu būt uh, visai norūpējušamies par to, kas notiek Sīrijā. Viņš nevar arī tikties ar saviem radiniekiem un Ahasanī kungs. Uh, tika notiesāts, ņemot vērā izvirzītās apsūdzības, un Sīrijas krimināla tiesa atzina viņu vainīgu pēc vairākiem krimināla likuma pantiem. Es domāju, tas ir acīm redzami, ka šī procedūra absolūti neatbilst nekādiem taisas tiesas principiem, un arī vairākas nevalstiskās organizācijas jau ir nosodījušas šo gadījumu starptautiskā uh, uh, Juristu apvienība un Eiro vidusjūras cilvēku tiesību tīkls. Mēs, protams, turpināsim pieprasīt Sīrijas varas iestādēm nekavējoties atbrīvot Alhasanī kungu no ieslodzījuma. Un mēs vēlamies. Uh, uh, augstu vērtēt to, ka 23. jūnijā tika atbrīvots Irānas žurnālists eh, uh, Ehmas Paki, un 2009. gadā viņš arī saņēma Mārtiņa Engelsa balvu par cilvēktiesību aizstāvību tāpat kā jau minētais Sīrijas cilvēktiesība aktīvists. Pakī kungu aizturēja 28. decembrī un tika aizturēti vēl citi cilvēktiesība aktīvisti un demonstranti Irānā. Pakīkungs nekad netika, viņš tika apvainots um, propagandā, kas vērstās pret uh, islama valsts kārtību, un mēs vēlamies, lai viņam izvirzītās apsūdzības tiktu atsauktas. Dargie kolēģi, Tagad vēlējos pievērsties trešajam darbkārtības punktam. Tas ir ziņojums uh, no uh, cilvēktiesību apakškomitejas delegācijas, kas devās uz Vašingtonu. Gāles kundze tagad ierodas zālē. Kāds bija šīs uh, vizītes iznākums? Es eh, par to jums varētu pastāstīt un ceru, ka Gālas kundze arī vēl papildinās man te, manis teikto. Bet varbūt jūs vēlētos redzēt arī dažus attēlus, kas uh, atspoguļo mūsu vizīti. Šeit tā tad ir visa delegācija Amerikas kongresā. Kopīgi ar uh, vairākiem kongresmeņiem, kas ir uh, aktīvi cilvēku tiesību aizstāvji. Divi cilvēku tiesību komitejas priekšsēdētāji. Šajā attēlā jūs redzat pieņemšanu kongresā, to vadīja. Uh, ko vadīja Freedom House un Eh, Freedom House pārstāvji bija ārkārtīgi labvēlīgi, noskaņot pret mums eh, ļoti viesmīlīgi, viņi bija gatavi ar mums eh, sarunāties un bija arī ļoti cieši saiknes ar dažādām nevalstiskajām organizācijām. Tātad šeit delegācijas pārstāvji. Tātad Hānes kungs ar divām ļoti jaukām sievietēm. Un cilvēktiesību komitejas priekšsēdētājs eh, šeit delegācija otrā galda pusē kongresā viesojoties. Īsnībā šeit ir visa delegācija. Vai jūs varat um, parādīt vēl iepriekšējo attēlu? Tātad no kreisās pusē Ana Gomeša, Vāslo Toka, es, es pati, Kinga, Gala, Devits, Mārtiņš un uh, Šakskundze. Diemžēl uh, viņi nevarēja ierasties uh, uz šo sanāksmi. Viņa mm, pat būtu varbūt varējusi mūs iepazīstināt ar vizītes rezultātiem, bet viņi nevarēja ierasties šodien. Tā tad paši galvenie aspekti, ar kuriem es jūs vēlējos iepazīstināt. Diskusijās mēs runājam par Guantanamo līča cietumu slēgšanu un, diemžēl, izskatās, ka Obamas administrācija nevarēja spērt soļus, eh, liels soļus uz priekšu šajā kontekstā, kā mēs būtu to cerējuši. Un kāds būtu mūsu ieteikums? Mēs sekosim eh, šim procesam un mēs turpināsim diskutēt par to, kā Eiropas valdības varētu uh, palīdzēt šīs lietas virzībā uz priekšu, piemēram, uzņemot ieslodzītos no Guantanamo līdz cietuma tāds cilvēks, kas nebūs apsūdzēts nekādos noziegumos. Un mums arī tāpat vajadzētu apspriesties par to, ka ir uh, jānorisinās diskusijām par uh, ASV ieslodzījumu politiku, cilvēku aizturēšanas politiku, jo tas neatbilst uh, pilnībā tiem principiem, kas ir iesakņojušies Eiropā. Un ir bijuši vairāk gadījumi, kas mūs ir satraukuši, un izskatās, ka ASV aizturētos uh, ieslodzītos, turpina turēt ieslodzījumā bez notikušas tiesas, bez izvirzītām apsūdzībām, un, protams, par to mums noteikti vajadzētu runāt. Nu, mēs uzskatām, ka tas absolūti nav pieņemami. Tālāk. Demokrātijas veicināšana varbūt tagad ir ievirzījusies jaunā pakāpē, jo Obamas administrācija uh, necieš no tā paša smaguma uz pleciem, uh, kas bija uzlikts uz Buša administrācijas pleciem, uh, veicinot demokrātiju citās valstīs. Un mēs varbūt varētu organizēt uh, šoruden pasākumu mūsu apakškomitejā runājot par to, kā ASV, dem, ASV administrācija veicina demokrātijas iedīgļus citās valstīs. Un mēs varētu arī uzaicināt pārstāvis no attiecīgajām institūcijām. Tāpat vēlējos minēt, ka mēs varētu uh, runāt par eh, Eiropas Savienības ieguldījumu šajā jomā, tātad kā mēs varētu veicināt demokrātijas principu iedzīvināšanu citās valstīs, varbūt vajadzētu padomāt arī par citu instrumentu pievien, pielietošana ir šis uh, cilvēktiesību un attīstības palīdzības instruments, bet ar to um, pilnībā nepietiek, lai varētu atbilst visiem, uh, visām augstajām ambīcijām cilvēktiesību jomā. Un eh, vēl kāds domu grauds, kas radās diskusija rezultātā, bija tāds, ka viens no iniciatīvas ziņojumiem, kas taps mūsu apakškomitejā, un mēs to piedāvāsim izskatīšanai ārlietu komitejā, varētu tieši apspriest tematu par uh, demokrātijas veicināšanu. Tad uh, norisinājās ļoti daudz diskusiju par cilvēktiesību dialogiem. Uh, Un šķiet, ka mums īstenībā vajadzētu ar Ameriku sarunāties vairāk, ko tad nozīmē tāds veiksmīgs uh, un labs cilvēktiesību dialogs, kādā veidā tas būtu jāizkopja, jāpadziļina un kādas ir atšķirības, kas jāņem vērā sarunājoties ar atšķirīgām valstīm. Mēs arī apmainījāmies ar gūto pieredzi, ņēmām vērā cilvēktiesību dialogus, kas ir norisinājušies ar Krieviju, Ķīnu un citām valstīm. Izskatās, ka mūsu uh, un ASV mērķi ir ļoti līdzīgi, līdz ar to pieredzes apmaiņa bija patiešām auglīga. Un visbeidzot, mums ir jāsaprot, kā apakškomitejas deputāti varētu izveidot ciešākas saiknes ar pārstāvjiem ierēģiem ASV kongresā. Mēs, protams, varētu dažreiz arī izdot kopīgus paziņojumus par uh, tādiem aktuāliem cilvēktiesību jautājumiem un varētu arī organizēt sesiju par cilvēku tiesībām, ņemot vērā starptautisko, starpatlantisko cilvēku tiesību dialogu. Un šis eh, transatlantiskais eh, likumdevēja dialogs ir patiešām veiksmīgs, ir cilvēki, kas tajā ir iesaistīti, un mēs noteikti ar viņiem varētu apspriesties. Es domāju, ka mēs uh, varējām redzēt to, ka kongresmeņi patiešām izrāda interesi, viņi vēlas sadarboties ar Eiropu, vēlas veicināt eh, demokrātijas principus visā pasaulē. Tātad pastīsimies, ko mēs vēl varam darīt. Gāls kundze, es ceru, ka jūs varbūt eh, varētu nu, kaut ko pastāstīt par to, ko pieredzēt Vašingtonā. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Nu, īstenībā jūs jau visu pateicāt, es eh, tagad pārāk eh, neiegremdēšos detaļās, jo ziņojums ir visai eh, tāds aptverošs, apjomīgs, un tajā var iepazīties ar visām detaļām. Es varbūt pieminēšu trīs aspektus. Tas, ko jūs jau minējāt, varbūt arī bija pats būtiskākais, un es arī guvu Amerikas braucienu laikā daudz iespēju. Ir pat tiešām jāsaprot, eh, kāda ir institūcija nozīme. Šīm institūcijām ir jāveicina cilvēktiesību un demokrātijas ieviešana. Tāpat ir eh, jābūt finansējumam, eh, ir jābūt ātrā iesaistē tad, kad tas ir nepieciešams, jo tie, tie bija galvenie principi, kas bija jāņem vērā tad, kad mēs apspriedām cilvēku tiesību jautājumus. Protams, ir jāsaprot, ko dara cilvēku tiesība aizstāvības institūcijas, mums jāpadomā, ko mēs varētu uzlabot, ņemot vērā arī šo demokrātijas un cilvēku tiesību instrumentu. Mums vajadzētu padomāt par tā labāku un efektīvāku izmantošanu. Otrām kārtām ir jāveido dialogs un mums ir jāuzsver tā nozīmīgums. Cilvēku tiesību jautājumi noteikti arī kā temats būtu jāiekļauj šajā likumdevēja dialogā. Un tas varētu arī būt mūsu apakškomitejas mērķis - mēģināt eh, tātad šo jautājumu aizvien no jauna aktualizēt. Un Eh, kāds bija mans iespējas? Es uzskatu, ka šīs tikšanās bija ļoti vērtīgas un bija arī uh, vairākas lietas, kas uh, šķīra uh, valsts departamentu no kongresa. Un ir ļoti labi, ka mums ir uh, attiecības uh, izveidojušās tādas sadarbības saiknes ar, uh, gan ar kongresu, gan ar uh, šo valsts um, departamentu. Vēstnieks Danfrīds ar, arī ar mums tikās, un viņš teica, ka viņš vēlas, lai Guantanamo cietums tiktu slēgts. Protams, viņam šajā uzdevumā ir nepieciešama mūsu palīdzība, tas bija skaidrāks par skaidru. Mm. Un es uzskatu, ka ir ļoti saistoši sekot visu šo jautājumu attīstībai, tā tad, eh, cik aktīvi mēs iesaistāmies šajos jautājumos, eh, kāda ir cilvēktiesība veicināšana, un mūsu apakškomitejai noteikti vajadzētu vienmēr pievērsties šiem jautājumiem, un vienalga, kādās politikas eh, jomās mēs iesaistāmies, mums vienmēr vajadzētu arī pieminēt cilvēku tiesības. Nu, tā bija tāda mācība, ko es guvu šī apmeklējuma laikā. Paldies! Yeah, thank you very much. Paldies, Kinga! Vai kāds vēlas uh, izteikt kādu komentāru vai nepieciešamība diskutēt? Ja nē, tad es uh, vēlētos pieminēt, ka mums radās visai pārsteidzoša ideja, kas uh, tajā pašā laikā ir arī pašsaprotama. Kāpēc gan mums nevajadzētu attīstīt ASV un Eiropas Savienības NVO uh, formas. Protams, ka pašām nevalstiskajām organizācijām vajadzētu apsvērt šādu nepieciešamību, bet uh, pat uh, Eiropas Savienības un Ķīnas cilvēktiesību dialogā tiek paredzētas šādas NVO, šādi NVO semināri. Varbūt mums vajadzētu attīstīt šādus seminārus arī mūsu dialogu ietvaros ar ASV, Mums ir jānodrošina konverģence un jānodrošina arī mūs, mūsu ideja apmaiņa pāri Atlantijas okeānam. Es uzskatu, ka mums vajadzētu izmantot šīs iespējas, ko mums nodrošina Obamas administrācija. Taču es uzskatu, ka mēs vēl noteikti daudz runāsim par šo vizīti. Un tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu pievērsties ceturtajam darba kārtības punktam, un tā ir viedokļa apmaiņa ar um, Mišela Tīlimana kungu. Viņš ir Kohom priekšsēdētājs un viņš darbojas uh, augstās pārstāvis birojā. Šī situācija ir jauna, jo agrāk mēs parasti tikāmies ar prezidentūru pārstāvjiem. Tika uzsvērts, ka Tīlemena kungs nav ieradies pie mums kā Beļģijas prezidentūras pārstāvis. Viņš ir Kohom priekšādātājs un viņš darbojas augstās pārstāvs birojā. Tas nozīmē, ka ir notikušas pārmaiņas un ir visnotaļ interesanti, kā šī situācija attīstīsies. Ir jāsaka, ka šie nākamie seši mēneši noteikti varbūt atšķirsies no iepriekšējiem. Jebkurā situācijā, jebkurā gadījumā mēs pašlaik atrodamies arī jaunā situācijā, jo ir sasniegta vienošanās par Eiropas ārējās rīcības dienestu Tādējādi tiks veidotas jaunas struktūras. Es uzskatu, ka vienošanās par cilvēktiesībām arī ir ļoti nozīmīga. Galu galā ir panākta vienošanās par to, ka Eiropas ārējās rīcības dienesta štābā tiks paredzēti dienesti arī cilvēktiesību aizstāvībai. Pati baronese Aštone ir norādījusi, ka viņa vēlas lai visas eh, dienesta darbības un eh, struktūras darbotos atceroties par cilvēktiesību aizsardzību. Viņa ir uzsvērusi arī to, ka vēl ar vienu ir daudz iespēju apspriesties par to, kā šī situācija attīstīsies. Kad mēs tikāmies pirms divām nedēļām, viņa man pavēstīja arī, ka viņa labprāt man vēlē, mani vēlētos informēt par to, kā Kohom vadība tiks organizēta. Kā es redzu, ka Beļģijas prezidentūra pašlaik atbalsta ļoti svarīgo cilvēktiesību darba grupu un atbalsta arī ideju, ka tā varētu atrasties Briselē. Iespējams, ka Tīlemena kungs mums arī par to, mūs arī par to varēs informēt. Noslēgumā es vēlētos pieminēt arī to, ka mēs labprāt Mēs ar prieku redzējām, ka 1. jūnijā divi ārlietu ministri nosūtīja vēstuli Ašsonas kundzei, kur viņi runāja par globālām vērtībām un cilvēktiesībām. Savā vēstulē viņi apstiprināja gandrīz ikvienu aspektu, ko agrāk bija ieteikusi mūsu apakškomiteja un nevalstiskās organizācijas, kas darbojas cilvēktiesību jomā. Šo vēstuli nosūtīja Baronisai Aštonai Vestervels kungs, kā arī Espersens kundze, attiecīgi Vācijas un Dānijas ārlietu ministri. Tātad vēlreiz vēlētos atkārtot, ka Vestervēls kungs ir Vācijas ārlietu ministrs. Tīlemani kungs. Došu jums tagad vārdu, lai jums, jums pastāstītu par kohom prioritātēm turpmāko mēnešu laikā. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, vēlētos norādīt, ka man, patiešām, man ir patiešām liels gods prezentēt šo darbu programmu cilvēktiesību apakškomiteja Eiropas parlamentā esam pamanījuši, ka vairākus gadus cilvēktiesība aizsardzība visā pasaulē ir bijusi viena no prioritātēm Eiropas parlamentā, un apakškomitejas loma ir bijusi ļoti nozīmīga, jo tā ir nodrošinājusi platformu tām, lai cilvēktiesības Eiropas Savienībā būtu pietiekami redzamas un populāras, piemēram, Saharova balvas piešķiršana. Priekšādētāja arī ir vienmēr iestājusies par cilvēktiesību aizsardzību dažādās jomās. Tā ir centusies, lai e, šī joma parādītos visās Eiropas Savienības politikas nozarēs. Tieši tāpēc es uzskatu, ka mēs varam tikai no jums mācīties un ļaut, lai jūs mūs uzraugat turmāko sešu mēnešu laikā. Mēs noteikti paļausimies uz jūsu darbu. Mēs darbosimies augstās pārstāvis uzraudzībā, kā jau jūs to norādījāt, turpmāko sešu mēnešu laikā, un darba programma ir izstrādāta sadarbojoties eh, Beļģijas prezidentūrai un vicepriekšādātājai Aštons kundzei. Šajā darba programmā mēs ņēmām vērā, protams, arī izcilo darbu, ko ir paveikusi Spānijas prezidentūra. Belģija vadīs eh, Kohom pēc Aštāns kundzes lūguma. Jēruna par uh, praktisko pusi. Tad uh, padomes sekretariāts uh, un Beļģijas prezidentūra izveidos kopīgu komandu Briselē, Ženēvā un Ņujorkā. Man ir ārkārtīgi liels prieks, ka mani atbalsta Eiropas komisija. Tas vienmēr norāda uz atbalstu mums, un es vēlreiz vēlētos pateikties par milzīgo darbu, ko ir paveikusi komisija un arī padomas sekretariāts sagatavojot šo darba programmu. Jāsaka, ka lielākā daļa no valstīm visā pasaulē pašlaik vada tieši Eiropas Savienības delegācijas. Beļģijai ir pārstāvniecības desmit valstīs. Tas nozīmē, ka ir notikušas patiešām ievērojamas pārmaiņas, ko vajadzētu ņemt vērā. Ņemot vērā Lisabonas līgumu, cilvēktiesību dialogi un konsultācijas ar trešajām valstīm un reģionālajām organizācijām vadīs Aštons kundzes dienests. Beļģija piedalīsies šajās sanāksmēs kā kohom priekšēdētāji, tātad tikai un vienīgi šajā statusā. Šīs uh, pārmaiņas arī ir svarīgas. 2010. gada otrajos sešos mēnešos mēs turpināsim konsolidēt un turpmāk attīstīt Eiropas Savienības cilvēktiesību politiku. Īpašs uzsvars tiks likts uz esošu Eiropas Savienības instrumentu attīstīšanu ir jāizmanto viss ir Lisabonas līguma potenciāls, lai mēs varētu uh, attīstīt un veicināt uh, cilvēktiesības un pamattiesības kā mūsu pamatpolitiku. Vicepriekšēdētāja 2010. gada 16. jūnijā jums paziņoja par to, ka tā vēlas uh, veikt inventarizāciju par visu Eiropas Savienības cilvēktiesību politiku. Tātad viņa šeit minēja tādu pamatīgu pārskata izdarīšanu. Mēs izmantosim šo iespēju, lai eh, izdarītu turpmākus norādījumus un lai pārskatītu visu cilvēktiesību politiku kohumu. Tas būs tāds kā sagatavošanās darbs lai viņa varētu pieņemt savus lēmumus un izdarīt izmaiņas. Protams, savā darba programmā esam ņēmuši vērā ne tikai viņas vēlmes, bet arī šo vēstuli, ko nosūtīja Vācija un Dānija. Tajā patiešām ir ietvērtas daudzas interesantas idejas. Mēs to izmantosim kā projektu mūsu darbām. Veicot šo pārskatu, mēs ņemsim vērā visu iesaistīto pušu viedokļus. It īpaši mēs ņemsim vērā ikgadējā NVO fóruma darba rezultātus. Šis NVO fórums tiks eh, organizēts 12. un 13. jūlijā sadarbībā ar, ar Eiropas komisiju. Tur būs runa, runa par Eiropas Savienības cilvēktiesību instrumentiem, pašreizējo stāvokli un nākotni. Es vēlētos vēlreiz atkārtot manu uzaicinājumu jums piedalīties šajā formā un būt par vienu no galvenajām runātājām šajā formā. Visā mūsu darbā mēs ņemsim vērā arī pilsoniskās sabiedrības viedokļus šajā pārskatīšanas procesā. Amnesty International ir noteikusi vairākus mērķus, piemēram, pārskatīt Eiropas Savienības rīku kasti. Un arī to mēs ņemsim vērā. Es vēlētos atkārtot, ka Visā mūsu darbā mēs iesaistīsim pilsoniskās sabiedrības pārstāvis. Mums jau ir notikusi mm, konsultāciju sanāk, sanāksme 7. jūlijā sakarunātājs. Un tāpat arī 20. jūlijā uh, būs paredzētas prezentācijas pilsoniskajai sabiedrībai. Attiecībā uz institucionālajām pārmaiņām mums ir iespēja pārskatīt šos mērķus un izvirzīt prioritātes mūsu darbam. To jau es norādīju mūsu iepriekšējās tikšanās laikā, un šeit mēs galvenokārt runāsim par četrām jomām. Pirmām kārtām pielāgosim darba metodus kohom, īstenosim un izvirzīsim mēķus Eiropas Savienības instrumentiem, treškārt veicināsim Eiropas Savienības lomu ANO ģenerāla asamblējā un cilvēktiesību padomē, piekta, ceturtais nodrošināsim saskaņu starp ārējām un iekšējām Eiropas Savienības politikām, gan vispārējās politikas līmenī, gan arī attiecībā uz konkrētākiem tematiem. Priekšsēdētāji, tagad es vēlētos mazliet detalizētāk pastāstīt par šīm galvenajām jomām. Pirmajā jomā pielāgot kohom darba metodes. Mēs iekļausim regulārākas sanāksmes, jo darba slodze būs lielāka. Tas nozīmē, ka uh, mēs darbosimies galvenokārt Briselē, bet mēs ceram, ka mēs panāksim vienprātību par ideju, ka mums ir vairāk jādarbojas arī dalībvalstu līmenī. Taču jebkurā gadījumā tas viss tiek darīts praktisku iemeslu dēļ. Un darba, tad, kad darba programmā būs uh, pietiekami detalizēta, tad jūs redzēsiet, ka Kohom var darboties arī ar mazāk regulārām sanāksmēm. Darba slodze patiešām ir milzīga. Un cerams, ka mēs pavisam drīz varēsim norganizēt šo darba grupu, kas darbosies Briselē. Attiecībā uz darba metožu pielāgošanu mēs uh, Runāsim arī par konkrētām darba grupām, par operacionālo secinājumu stiprināšanu. Mēs mēģināsim panākt, lai politika ir daudz redzamāka, stiprināsim mūsu sadarbību ar eh, politikas un drošības komiteju, kā arī ar Koreper. Un noslēgumā, kas arī ir ļoti svarīgi, mēs mēģināsim panākt, lai laicīgi tiek eh, organizētas diskusijas uh, ārlietu padomas līmenī par uh, aktuāliem jautājumiem. Nākamais - instrumentu pielāgošana. Te ir divas galvenās jomas. Pirmais - racionalizēt un nodrošināt prioritātes mūsu dažādajās uh, vadlīnijās un uh, rīcībās, un otrais - pārskatīt dialogus un konsultācijas. Tūlīt vēlētos pateikt, ka es ņēmu vērā to, ko jūs tikko minējāt par ASV, un mēs noteikti to iekļausim arī mūsu darbā eh, konsultācijās ar ASV. Mēs vēlamies redzēt, ko mēs varētu šeit gūt paraugu prakses ziņā. Ja runa par eh, vadlīnijām, šie mēģinājumi prioritizēt eh, vadlīnijas ietver arī pašreizējo darbu, tātad bērnu iesaiste militāros konfliktos, Mēs mēģināsim veikt pārskatu par šo tēmu un uh, organiz, organizēsim arī semināru par ANO uh, īpašo referentu šajos jautājumos. Mēs mēģināsim arī panākt uh, rezolūciju ANO ģenerālajā asamblējā. Mēs ceram, ka tas nodrošinās daudz um, lielāku interesi par šo jautājumu nekā 2007. gadā. Mēs ceram, ka daudzas valstis pievienosies eh, šai rezolūcijai un ieviesīs moratoriju par nāves sodu vai arī aizliegs to pavisam. Par cilvēktiesību aizstāvjiem runājot, eh, Spānijas prezidentūra ir paveikusi ļoti svarīgu un arī praktisku darbu. Ir eh, nominētas dažādas prioritātes, ir noteikti svarīgākie punkti, Visās Eiropas Savienības pārstāvniecībās pasaulē tiek organizētas arī gadējas sanāksmes vietējā līmenī starp misiju vadītājiem un uh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un arī cilvēktiesību aizstāvjiem. Mēs uh, centīsimies paskatīties, kā mēs varētu atgriezties pie Čehijas iniciatīvas par um, a, Eiropas Savienības m, mm, patvērumiem, par, cil, par bērnu tiesībām. Centīsimies nodrošināt konsultācijas kohom par papildu protokola pieņemšanu ANO konvencijai par bērnu tiesībām. Tas būtu otrais protokols, kas ļautu ieviest sūdzību mehānismu. Protams, ka mēs sekosim līdzi arī padomes eh, secinājumiem par bērnu darbu. Par spīdzināšanu turpināsim iniciatīvu par vietēju vadlīniju, vadlīniju ieviešanu. Šī, šis darbs tika uzsākts Zviedrijas prezidentūras laikā. Tāpat arī eh, komisijas eh, grāmata par rehabilitācijas centriem un par uh, spīdzināšanu kopumā. Pārkāpumi un sieviešu diskriminācija. Mēs mēģināsim nodrošināt reģionālu rīcību, lai varētu īstenot vadlīnijas uh, ņemot vērā jaunās īpašās pārstāves darbu. Šī īpašā pārstāve darbojas e, seksuālās vardarbības jomā. Kā jūs teicu, mēs pārskatīsim visas, e, šī, šo, visus šos konkrētos pasākumus, bet es gribētu atgādināt, ka cilvēktiesību dialogi m, mm, apakškomitejās notiks e, nākamo sešu mēnešu laikā ar Āfrikas Savienību, Krieviju, Baltkrieviju, Moldovu, Armēniju, Azerbaidžānu, Gruziju, Kazahstānu, Kirgistānu, Taģikistānu, Ķīnu, ASV, Kanādu, Japānu, Argentīnu, Brazīliju, Čīli, Kolumbiju, Kambodžu, Lausu, Vietnamu un Maroku. Vēlreiz vēlētos norādīt, ka padomas sekretariāts ir norādījis, ka tas vadīs šos dialogus un konsultācijas. Protams, ka mēs eh, turpināsim arī eh, pārskatīt dialogu ar Ķīnu. Uzsāksim arī uh, dialogu pārskatīšanu ar Krieviju. Ir arī citi instrumenti, kurus noteikti vajadzētu pieminēt par uh, reliģijas un ticības brīvību. Uh, Mēs e, īstenosim padomas secinājumus šajā jomā un izveidosim arī pagaidu darba grupu, kas izskatīs rīcības plānu, kas izriet no šiem padomas secinājumiem un centīsimies to arī īstenot. Par atbalstu demokrātijai. Gaidām pašlaik progresa ziņojumu, ko gatavo vicepriekšādātājs augstās pārstāvis dienesti. Te ir runa par pilotu valstu ieteikto sarakstu. Tas ir uh, sekojot padomu secinājumiem, kas tika izdarīti 2009. gadā. Mēs ceram, ka mēs varēsim virzīties uz priekšu un strādāt pie šiem jautājumiem. Par lesbietiem, gejiem, transseksuāļiem esam priecīgi redzēt, ka ir pieņemts jau attiecīgs instrumentu kopums. Un, protams, ka mūsu prioritāte ir īstenot šos instrumentus. Par cilvēkiem ar invaliditāti mēs turpināsim diskusijas par uh, uzvedības kodeksa pieņemšanu gan institūcijām, gan dalībvalstīm, lai tās varētu ņemt vērā ANO konvencijas par uh, cilvēkiem ar, ar invaliditāti. Un ceram, ka mēs uh, pabeigsim un pieņemsim šo uzvedības kodeksu šo sešu mēnešu laikā. Trešā joma um, Eiropas Savienības darba veicināšana ANO līmenī, tad Ņujorka uh, un Ženēva, tā ANO cilvēktiesība padoma un arī ģenerālā asambleja. Vēlētos norādīt, ka viena no galvenajām prioritātēm ir šī ANO cilvēktiesība padomas pārskatīšana. Tas uh, tiks uzsākts nākamo sešu mēnešu laikā, turpināsies arī 2011. gadā, bet sākumpunkts noteikti būs uh, šajā periodā. Uh, Spānijas prezidentūra jau ir strādājusi pie šiem jautājumiem, taču es uzskatu, ka ir laiks uzsākt un īstenot visai ambiciozu, bet arī ļoti reālu reformu. Un tas noteikti sāksies šo nākamo sešu mēnešu laikā. Ceturtā joma e, - cilvēktiesību iekļaušana visās politikas nozarēs. Vēlētos norādīt, ka Daži no prioritārajiem tematiem un uh, problēma jautājumiem ir šādi. Pirmām kārtām cilvēktiesību iekļaušanu KADP, tad, tad um, nākamais sievietes miers un drošība, pēc tam vārda brīvība un jaunās tehnoloģijas, nākamais cilvēktiesības un uzņēmējdarbība, nākamais tiesības uz pārtiku. Neiedzināšos detaļās par visiem šiem jautājumiem, taču mums ir uzstādīti konkrēti mērķi. Mēģināsim panākt konkrētus rezultātus visās šajās jomās, un, protams, ja jums ir kādi jautājumi, es arī centīšos uz tiem atbildēt. Pēdējais. Vēlreiz vēlētos jums pateikties par to, ka devāt mums iespēju sniegt pārskatu par mūsu darba programmu Protams, ka par to vajadzēs vienoties dalību valstīm. Darba programma tagad visiem ir izplatīta, dalībvalstis eh, visas var ar to iepazīties. Protams, ka mēs konsultēsimies arī ar pilsonisko sabiedrību par šīs ambiciozās, bet visnotaļ realistiskās darba programmas īstenošanu. Paldies! Paldies, Tīlemani kungs! Jāsaka, ka šī diena patiešām ir laba. Ir patiešām prieks dzirdēt, ka jums ir tāda strateģiska pieeja. Protams, ka Spānijas prezidentūra arī paveica labu darbu, mēs to ļoti augstu novērtējam, augstu novērtējam Duartesa kunga darbu un to, kā viņš ar mums sazinājās. Taču es uzskatu, ka šis patiešām ir pagrieziena punkts, mums ir iespēja uzsākt darbu daudz strateģiskāk. Jūs pieminējāt cilvēktiesību stratēģiju, jūs runājāt arī par nepieciešamību to īstenot un uh, iekļaut cilvēktiesības visos esošajos instrumentos. Es ceru, ka mēs varēsim sastrādāties. Un man ir arī kāda ideja, ko es vēlētos eh, tagad jums pavēstīt. Varbūt mēs varētu norganizēt kādu semināru vai tādu mazāku darba grupu par dialogiem. Ir tik daudz ļoti labu novērojumu, gan pozitīvu, gan negatīvu, un ir arī daudz ideju, kur mēs varētu strādāt efektīvāk. Varbūt mēs varētu strādāt kopā pie šī jautājuma, jo pašlaik apakškomitejā mēs arī daudz uh, ciešāk un arī nedaudz horizontālāk skatāmies uz dialogiem. Es domāju, ka jūs pieminējāt šeit eh, četras jomas, kur jūs vēlētos uh, strādāt eh, cilvēktiesību iekļaušanas jomā. Jūs runājāt par sadarbību ar parlamentārajām komitejām. One, one Šajā jomā mēs varētu galvenokārt darboties eh, di pie diviem tematiem. Es atceros, ka jūs runājāt ar lauksaimniecības priekšēdētāju par tiesībām uz pārtiku un par pārtikas drošību. Varbūt mēs varētu mazliet iet eh, šajā virzienā un organizēt mūsu darbu šādā veidā. Tagad man ir liels prieks dot vārdu Davidam Nikolsam no Amnesty International. Viņš varētu sniegt NVO viedokli par šo turpmāko cilvēktiesību programmu. David, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, vēlējos pateikt, ka patiešām šeit valda tāda ļoti patīkama gaisotne, un es to augstu vērtēju. Un uh, es arī saņēmu vēstules no Dānijas un Vācijas ārlietu ministrijām, un mēs arī uh, daudz ko patiešām uzzinājām no Kohona priekšsēdētāja šorīt. Tas bija ļoti vērtīgi. Es uh, vēlējos tagad arī reaģēt uz pateikto. Vēlējos arī pateikties uh, Kohona priekšsēdētājam par uh, to, uh, ko viņš jau uh, mums pastāstīja. Uh, par, uh, cilvēktiesību organizācijām, par pilsoniskās sabiedrības organizācijām, un eh, viņš mūs arī ir atbalstījis mūsu darbā, un es ceru, ka to darīs nākamo sešu mēnešu laikā. Un es domāju, ka vajadzētu noteikti arī ieviest vairāk caurskatāmības, runājot par darba dokumentiem. Un daudzi no tiem dokumentiem, eh, kas mums vairs nav pieejami pēdējo sešu mēnešu laikā, mēs, protams, nevainojam tajā Spānijas prezidentūru vai vispār kādu. Varbūt, ka tas ir, tajā ir vainojams institucionālās problēmas pēdējā pusgada laikā. Mums, protams, vajadzētu uh, varbūt atgriezties pie izējas punkta tajā situācijā, kādā mēs atradāmies tad, kad uh, prezidentūras grožu bija Zviedrijas rokās, mēs varējām pie, patiešām piekļūt visiem dokumentiem, mēs piekļuvām dokumentiem, kas bija radušies divpusējās tikšanās, darba grupu dokumentiem, ministru tikšanos dokumentiem un tā tālāk. Un tagad, kad jūs pārstrāvat augsto pārstāvi, es ceru, ka mēs arī varēsim vairāk un labāk piekļūt dokumentiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Tas nāks patiešām par labu un arī parlaments būs ieguvējis. Es vēlējos pievērst uh, apakškomitejas uzmanību diviem dokumentiem. Jūs jau minējāt mūsu izstrādātos ieteikumus ES Beļģijas prezidentūras laikā, un uh, apakškomiteja vēl nav iepazinusies ar šo dokumentu, bet uh, šodien tas notiks, un vēl tika izstrādāti ieteikumi tīmeklī Eh, kas tos piedāvāja Beļģijas prezidentūrai, ņemot vērā cilvēku tiesības un arī Eiropas saimnības attiecības ar vidusjūras reģionu valstīm. Protams, es tagad eh, neiedzināšos pietiekam daudz detaļās, man ir ļoti liels prieks šeit atrasties, tāpat es pārāk daudz nerunāšu par ārējās darbības dienestu. Uh, Es tikai vēlējos nu, saglabāt šo pozitīvo jauko gaisotni, kas šeit valda šorīt. Un tā tad pirmām kārtām runājot par cilvēktiesību stratēģiju un par to darbu, ko veic Aštons kundze. Viņa paziņoja par saviem uzdevumiem, viņa parlamentā uzstājās arī pagājušā, gadā, pagājušā nedēļā, un mēs patiešām to ļoti augstu vērtējam. Mēs šādu rīcību esam gaidījuši jau kādu brīdi. Un Beļģijas eh, Kohona priekšsēdētājs arī mūs iepazīstināja ar saviem ambiciozajiem darba plāniem, un es ceru, ka mēs arī kāds jaunums uzzināsim pēc pāris nedēļām. Mēs ceram, ka jūs arī runāsiet par eh, cilvēktiesību dialogiem, tas ir visai kristisks jautājums. Eh, apakškomitejas priekšsēdētāja un Kohona priekšsēdētājs jau to minēja. Un, protams, ir ārkārtīgi daudz cilvēku tiesību dialogu visā pasaulē, jūs jau vairākus no tiem šorīt minējāt. Ir uh, vērtīgi dialogi, dialogi, kuru rezultāti piedāvātie augļi ir patiešām vērtīgi, un pateicoties ES eh, palīdzībai arī lietas uz, eh, šajās valstīs ir virzījās uz priekšu, bet ir arī problemātiski dialogi, un tā tas arī ir jāsaka, jārunā skaidra valoda. Un, ņemot vērā paši pašreizējo situāciju, eh, citi šo cilvēktiesību dialogu izmanto kā tādu aizbildināšanos, ka valstī nekas cits netiek darīts, bet cilvēktiesību dialogu vajadzētu aplūkot kopainā ar daudziem citiem faktoriem, nevis kā tādu vienu izolētu elementu. Un ņemot vērā arī atsevišķas dalību valstis, eh, protams, šeit nostājas ir atšķirīgas. Uh, Jārunā arī par vairāk padlīniju īstenošanu, par labāku īstenošanu, jo mēs kā pilsoniskās sabiedrības organizācijas to esam pieprasījuši jau vairāk gadu garumā eh, mēs ceram, ka pateicoties politikas pārskatīšanai, vairāk uzmanības tiks pievērst vietējām un reģionālajām stratēģijām. Tām stratēģijām, eh, kas eh, cīnās par cilvēku tiesību ievērošanu. Un cilvēktiesību stratēģijām ir jābūt saskaņotām ar tām vajadzībām, kas pastāv katrā atsevišķā valstī, un e, instrumenti ir jāizmanto daudz integrētākā veidā, nevis tā kā līdz šim. Un tāpat būtu ļoti intriģējoši uh, redzēt, kā pilsoniskā sabiedrība varētu iesaistīties kopīgajā procesā. Protams, cilvēku tiesību dialogs, kas notiks 12. un 13. jūlijā, varētu piedāvāt labu iespēju to izdarīt. Mēs patiešām būtu. Uh, mēs arī esam ļoti gandarīti par uh, diviem semināriem, kas notiks. Vienā runās par um, Eh, iekšējām un ārējām darbībām, aktivitātēm, un es domāju, ka deputāti zin, Amnesty International jau ir pieprasījusi, eh, ko tādu sarīkot vairākus gadus, un man ir liels gandarījums redzēt, ka arī institūcijas ir eh, atzinušas, ka šeit ir zināmas problēmas, runājot par iekšējo un ārējo saskaņotību un konsekvenci. Mēs arī ceram, ka seminārs tam pievērsīsies un uh, tā tad ņems vērs pie ragiem un runās par visām lietām skaidru valodu. Un vēl viens seminārs, kur mēs runāsim. This is also an issue which I know that... ICRR un e, Eiropas Savienības institūcijām līdz šim ir bijušas visai liels problēmas šajā kontekstā pēdējo gadu laikā. Un, protams, Amnesty International uh, Uh, ir pievērsusies šim jautājumam tādā saskaņotā veidā. Mēs patiešām ceram, ka Eiropas Savienība, pateicoties uh, šai procedūrai, varēs izveidot daudz integrētāku pieeju runājot par cilvēku tiesībām visos to aspektos. Un ir jāsaprot, ka cilvēku tiesības uh, piemīt visiem, tās ir universālas un nevajadzētu tās tikai koncentrēt uz kaut kādām atsevišķām jomām. Ja mēs runājam par ANO, Pēdējo sešu mēnešu laikā mēs esam pieredzējuši vairākas grūtības, eh, it sevišķi Ženēvā, Ņujorkā arī, bet eh, galvenokārt Ženēvā. Un eh, nevien runājot par pārstāvniecību, bet arī par koordināciju, atskaitīšanās spēju. Viņi nav pietiekami bieži atskaitījušies par pieņemtajiem lēmumiem, un arī problēmas nav tikušas atrisinātas tik ātri, kā mēs to vēlētos. Un uh, galvenais jautājums, ko mēs apspriedīsim e, nākamo mēnešu laikā, būs cilvēku tiesību padomus pārskatīšana, reformēšana, un e, Eiropas Savienība arī par to ir runājusi. Un vēl kāds būtisks jautājums, kas mums prātus nākamo mēnešu laikā īpaši spēcīgi nodarbinās, es par to jau arī iepriekš runāju, tā ir rezolūcija par nāvis sodu. Mēs esam patiešām ļoti gandarīti dzirdēt izteikumus no jūsu mutēm, ka jūs vēlties šo rezolūciju pārskatīt un vēlties to uzskatīt par uh, galveno uh, prioritāti nākamo mēnešu laikā. Un jāņem vērā, ka process pagaidām norisinās visai gausi, un mēs uh, ceram, ka mēs uh, nākamo mēnešu laikā virzīsimies uz priekšu daudz ātrāk nekā tagad. Un, uh, institūcijas, eh, dalību valstu valdības eh, rīkojas visai gausi, un, protams, tas apgrūtina arī eh, NVO un pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbu. Mēs ceram, ka mēs patiešām varēsim spērt soļus uz priekšu, pirms uh, ģenerālā asamblēja sasauks savu augsta līmeņa sanāksmi. Un mēs nevaram patiešām būt uh, gausi, mēs nedrīkstam kavēties, mums ir jāparūpēs par progresu. Un visbeidzot noslēgumā vēlējos pateikt uh, dažus komentārus tātad pirmam kārtām par divpusējām sanāksmēm. Uh, Ņemot vērā uh, institucionālas problēmas, ko esam piedzīvojuši pēdējo sešu mēnešu laikā, ir bijušas daudz tikšanās ar trešajām valstīm, bet, diemžēl, tās tika atceltas, pārceltas uz gada otro semestri. Un uh, bija uh, vairākas tikšanās ministru līmenī, divpusējas tikšanās, un uh, tās arī notiks būs arī ES vidusjūras reģionu valstu samits, tur piedalīsies valsts no Dienvidu jūras reģionu dienvidiem. Un, kā jūs noteikti būsiet dzirdējuši, daudz no tām problēmām, ar ko mēs saskaramies, nu, kā cilvēktiesība organizācijas, eh, ir bijušas tādas, ka šīs ministru tikšanās un cita uh, veida tikšanās neorganizēja Kohon, ne tās organizēja geogrāfiskās eh, darba grupas un uh, tās notika kaut kur citur, ne tur, kad tas bija paredzēts. Diemžēl tā tas ir noticis un jautājums joprojām nav atrisināts. Es, protams, ļoti augstu vērtētu to, ja eh, tiktu izveidot daudz vispārīgāka pieeja, un es domāju, ka jūsu ieguldījums iesaist šādās tikšanās būtu augstu vērtējama. Un mūsu ieteikumi, eh, kas izskanēja Spānijas prezidentūras adresē, uh, Līdzīgi arī ieteikumi e, Beļģijas prezidentūrai e, būs iekļauti vairākos punktos. Tās tie ir desmit atsevišķi gadījumi. Tur ir runāts par Eiropas Savienības rīcībā esošiem instrumentiem, par sadarbību ar trešajām valstīm, un tas, protams, e, runā arī par tādu globālāku dimensiju. Mēs gaidām kādu zīmi no Eiropas Savienības institūcijām, ka ņemot vērā visus šos desmit atsevišķos gadījumus, tiks īstenot cilvēktiesību instrumenti, un mēs uh, mudinātu, lai Eiropas parlaments un arī visas citas institūcijas uh, kaut ko darītu un reaģētu uz šiem desmit gadījumiem, kas ir minēti mūsu dokumentā. Lielas paldies! Lielas paldies! Turpin priekšsēdētāji, paldies, David! Un tā, kā jau jūs minējāt, mums ir jāturpina sadarbība ar pilsonisko sabiedrību, Kohon, apakškomiteju Ņemot vērā jauno pieeju, tātad 12. un 13. jūlijā būs šis NVO fórums, un tur mēs noteikti šos jautājumus varēsim apspriest, jo vairāk mūsu apakškomitejas deputātiem noteikti uz turien dosies. Tagad mums būs diskusijas. Gāles kundze jau bija iekļaut runātājs sarakstā, bet viņi ir pamet uz zāli, vai vēl kāds šeit eh, vēlētos izteikties? Nu, jā. Šķiet, ka nē. Kīl Nielsens kundze, lūdzu. Pā, Pardon. Pour une fois, nous n'avons pas à nous battre pour prendre la parole. Nu, vismaz mums nav jācīnās par uh, iespējām izteikties. Tas, kas ir teikts, ir bijis ļoti interesants. Man nav tāda īpaša jautājuma, ko es gribētu uzdot. Es esmu apmierināta ar teikto, bet es izmantošu iespēju. Vienkārši, lai vērst jūs uzmanību uz to, ka apakškomiteja nosūtīja delegāciju uz Ņujorku Uh, lai uh, runātu delegācijā, kas nodarbojas ar uh, aborigēnu tiesībām, pamatiedzīvotāju tiesībām. Un Eiropas Savienībā kopumā runājot par cilvēku tiesībām, nedrīkst aizmirst par to, ka ir pamats, pamatiedzīvotāji un ka viņu pamatiedzīvotāju tiesības Eiropas Savienībā arī ir nozīmīgas. Un es gribēju vienkārši vērst jūsu uzmanību uz šiem jautājumiem, kas mani īpaši interesē. Thank you very much. Uh, does... Paldies, vai Tilmens kungs vēlētos uz to rēģēt? Uh, thank you, Chair. Yes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies uh, par visiem paustajiem komentāriem. Visu pirms ir dīvaini, ka tik nozīmīgs temats par uh, ciešāku sadarbību starp Eiropas uh, parlamentu, it sevišķi tā cilvēktiesību apakškomiteju, uh, netika pārunāts manā prezentācijā. Mēs uh, arī vēlamies jūs uzaicināt uz Kohon sanāksmi, kas uh, cerams notiks pēc iespējas drīzāk, un uh, mēs vēlētos uh, pārunāt institucionālās pārmaiņas, ko. Uh, nu, loģiskā kārtā mūsu darbībā ir ienesis Lisabonas līgums. Nu, tā būs tāda nozīmīga tikšanās ar jūsu apakškomiteju. Semināra vai, nu, teiksim, semināra organizēšana, jā, tā ir laba doma. Un mums jau ir norisinājušās konsultācijas ar pilsonisko sabiedrību un eh, nevalstiskajām organizācijām. Un patiesi dialogi un konsultācijas norisinās. Un gūtie rezultāti nevienmēr ir tādi identiski. Protams, ir jāveic arī mūsu darba pārskats, un tas ir saskaņā ar mūsu galvenajiem principiem, tātad kā mēs varam uh, turpināt sadarboties nākotnē. Protams, ne visi rezultāti un veiktās aktivitātes ir tādi acīm redzami un taustāmi, bet uh, jebkuras jaunas vēsmas, domu graudi noteikti nāktu visām procesām tikai par labu, jo citreiz uh, mēs it kā mēģinām saglabāt tādas iesakņojušās pozīcijas, veicam dialogus un konsultācijas jau tādu iesakņošos tradīciju veidā, bet, nu, varbūt vajadzētu pārdomāt mūsu paradigmas, vajadzētu ieviest procesā jaunas vēsmas, padomāt par mūsu devumu un jāpadomā arī, kādas ir tradicionālās kohona darba metodas. Mēs, protams, domāsim par tādu novatorisku pieeju. Un, protams, dialogu un konsultācijas uh, sagatavošanas darbā ir nepieciešama. Es uh, pierakstīju visu, ko minēja Amnesty International pārstāvis. Nu, varbūt daži vārdi par caurskatāmību. Mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos. darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, bet tas ir ļoti labi, ka pārstāvs to pieminēja, jo, kā jau Dēvids pēdējo sešu mēnešu laikā pieredzēja, ir notikušas pārmaiņas. Un, protams, tas uh, nevienmēr nozīmē ļoti labu organizāciju. Dažreiz gadās arī kādas ķibeles, un šie ir grūti laiki. Mēs pēdējo sešu mēnešu laikā piedzīvojam daudz grūtību, tieši ņemot vērā augstāk minētās pārmaiņas. Un es nesagaidu, ka nākamie seši mēneši pilnīgi viss atrisinās. Protams, ir vēl jāveic daudz darba, Mums ir um, jāvirzās uz priekšu un mēs uh, centīsimies jums piedāvāt ieskatu pēc iespējas vairāk dokumentos. Un sadarbosimies arī ar Eiropas parlamentu. Jūs esat uh, viena no galvenajām Eiropas Savienības institūcijām un, protams, arī sazināsimies ar, ar pilsonisko sabiedrību. Protams, mums uh, jādomā arī par tādu kā saskaņošanas procesu. Un mēs tā tad eh, pie tā aktīvi strādāsim tālāk par nāvis sodu. Mums bija tikšanās ar grupu Ņujorkā un pirmās tikšanās gaitā panāktais mūs patiešām noskaņotā optimistiski. Tālāk par eh, Ženēvu un Ņujorku runājot, mēs eh, ļoti daudz eh, strādājam kā tāda saskaņota komanda, un es nezinu visu par pilnīgi visām jomām, bet cilvēktiesību joma Eiropas Savienības delegācija pievēršas ļoti daudziem jautājumiem un sadarbojas ar Beļģijas delegāciju, kas šajā procesā ir bijuši iesaistīti ļoti cieši, ir bijusi darba dalīšana, ir eh, bijuši daudzi precizējumi, un tagad mēs runājam par citu soli. Un eh, tas tagad, eh, šī jaunā pakāpe būs ārējās darbības dienests. Un tam, zināmā mērā, būs tāds prioritārs raksturs. Nu, es īstenībā domāju, ka runāju pietiekami daudz. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tagad došu vārdu Görenca kungam un pēc tam Hörsa kungam, kas pārstāvjas Eiropas komisiju. Un eh, vēl citi kolēģi varēs izteikties, ja vēlēsies. Lūdzu. Eh, merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdājs kundze. Es ierados ar um, nelielu kavēšanos un nezinu, vai jums bija laiks pievērsties uh, Eiropas uh, Savienības un uh, pievienošanās aktam uh, cilvēktiesiem konvencijiem. Manā skatījumā tas ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums, un tas vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, tas ir tāds kopējs vērtības akts no 27 dalībvalstīm nākošs, un bez tam tas nosaka arī mūsu ārējās attiecības. Mēs varam darboties visi kopā un sasniegt to, kas uh, līdz tam netika sasniegts ar tādu pašu, teiksim, spiedienu iespēju. Mm, jāizmanto viss Eiropas uh, Savienības spēks un jāatgriežas pie tā, ka tajā būtu ticamai. Un vairāk kārt uh, tika runāts jā šajā komisijā par šo jautājumu. Es pat tiesi, nu kā lai saka, man liekas, ka šis tāds prasījums un uh, situācija paliek aizvien sarežģītāka. Tā ir iespēja, lai Strasbūras tiesas visu lēmumu būtu pieejama visās dalībvalstīs. Kā var izskaidrot uh, mūsu ārējo uh, attiecību ietvaros un kaimiņu attiecību ietvaros uh, arī galotņu tikšanās, kas drīz būs, ka, mm, piemēram, viņ, cit, mūsu partneriem jārespektē dali, uh, cilvēktiesības, un tajā pašā laikā dažas dalību valsts nav gatavas akceptēt un sekot Strasbūras tieslēmumu. Ko Bēļģijas prezidentūra darīs? lai novērstu šo anahronismu. Vai jūs izteiksiet kādu iniciatīvu, lai uh, liktu par pienākumu darboties tā, lai visas uh, 27 dalībvalstis pildītu cilvēktiesības uh, skarošas lēmumus? Nu, vēlreiz atkārtoju šo prasību, tas patiesi ir tāds uh, jau par ļoti sarežģītu kļūs jautājums. Gorens kungs. Es domāju, tas ir patiešām ļoti labi, ka jūs to vēlreiz atkārtojat. Un es zinu, ka eh, kā politiķi, ka jums eh, šad un tad kaut kas ir jāatkārto, lai visi to saprastu. Tā ir patiešām lieliska doma, ka varētu būt tāda apņemšanās, tad, kad mēs pievienosimies šai cilvēktiesību konvencijai, un mēs to vēl pagaidām neminējām diskusijās. Ļoti labi, ka jūs to tagad uh, uzrunājāt. Tīlemens kungs arī par to noteikti vajadzē, varēs padomāt, bet mums noteikti ir jāuzklaus arī Eiropas komisija. Lūdzu. Uh, thank you very much. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vēlētos pateikties beļģu draugiem par viņu izrādīto komandas garu. Izstāst, ka viņi agrāk vispār nebija tik ļoti iesaistījušies iepriekšējā semestra laikā, bet eh, tagad eh, mēs redzam, eh, ka ir klāt gan komisija, gan arī sekretariāta kolēģi, un mēs redzam, ka ir parādījusies patiešām laba sadarbība. Agrāk mēs nekad nepiedalījāmies kolhom sagatavošanas darbie, darbos. Un, ja mēs paskatāmies uz šiem sešiem mēnešiem, tad šajos sešos mēnešos tiks uzsāktas ļoti interesantas lietas. Un es gribētu uzsvārt vārdu tieši uzsāktas, e, jo varbūt tās netiks pabeigtas, bet e, noteikti tās e, parādīsies šajos sešos mēnešos. Ja mēs paskatāmies tieši uz visas Eiropas Savienības cilvēktiesību stratēģiju, tad mēs varam atcerēties pat 2001. gadu. Uh, ir jāstāsta arī par cilvēktiesību formu, ir tiks uzsāktas arī konsultācijas ar visām iesaistītajām pusēm, bet, eh, protams, ka stratēģija nebūs gatava līdz semestra beigām. Visticamāk, tā tiks izstrādāta arī 2011. gadā. Tagad vēlētos atsaukties uz trīs punktiem - iekšējā un ārējā uh, konsekvence. Šo prioritāti izjūt pilnīgi visi Eiropas parlaments, pilsoniskā sabiedrība, institūcijas, eh, Beļģijas kohom vadība, bet, kā jau es teicu, šo prioritāti visvairāk jūtu taisni no ārējā aspekta. Uzskatu, ka ir ļoti daudz jādara arī iekšējā ziņā. Mums ir jāaicina mūsu kolēģi, komisija attiecīgie ģenerāli direktorāti, uh, Eh, Eiropas parlamentā attiecīgās komiteja, kas nodarbojas ar iekšējo politiku, eh, būtu jāicina, lai tie domā par šiem jautājumiem. Uzskatu, ka šeit ir ļoti daudz darba. Man ir liels prieks, ka parlaments arī ir piekritis eh, mainīt un arī moderēt šo iekšējo darba grupu par iekšējo un ārējo konsekvenci NVO fórumā. Piemēram, mēs varētu paskatīties arī uz uh, kolēģi teikto par uh, pievienošanos Eiropas eh, cilvēktiesību konvencijai un arī Eiropas padomis eh, pārbaužu sistēmai. Tad, kad mēs tiekamies ar Eiropas padomis eh, dalībniecēm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, mēs bieži vien runājam par šiem mehānismiem. Nevienmēr mēs runājam vienā valodā. Mēs uzskatām, ka uh, šo mehānismu īstenošana ļoti labi ļautu palīdzēt aizsargāt cilvēktiesības arī ārpus Eiropas Savienības. Mums vajadzētu arī norādīt, ka Eiropas Savienības eh, dalība valstis um, dara to, ko mēs lūdzam no trešajām valstīm. Šeit ļoti svarīgs elements ir eh, tieši ārējās attiecības, un šeit mēs varam prasīt pilnīgi jebko mūsu Eh, mums nav nekādu robežu. E e eh, Tāpat mums arī ir jāicina dalību valstis eh, strādāt pie ANO konvenciju ratifikācijas un īstenošanas. Galu galā šo mehānismu ievērošana ir ierobežota. Tieši tāpēc mums vajadzētu aicināt mūsu kolēģus, kas darbojas ar Eiropas Savienības iekšpolitikas jautājumiem, domāt eh, par šiem mehānismiem. Galu galā viņu kompetence ir ierobežota. Tieši par šādiem iekšējās ārējās konsekvences jautājumiem mums vajadzētu runāt fórumā. Par cilvēktiesību dialogiem. Pilnībā varu piekrist eh, Nikolsa kunga teiktajam. Ir vairāki dialogi, kas eh, darbojas labi, ir daži dialogi, kas darbojas tikai diplomātiskā ziņā un tie, kas darbojas labi. Tie ir struktūrāli piemēroti eh, šiem nolīgumiem ar trešajām valstīm. Tās ir eh, daļas no šī nolīguma. Un tad, kad mēs runājam par cilvēktiesību dialogu, tad parasti tās tie rīcības plāni, konsekventas programmas un tā tālāk. Tieši to mums vajadzētu arī iekļaut pārskatā, tad, kad mēs pie tā strādāsim. Pēdējais, ko vēlējos teikt, uh, Kohom darba stiprināšana, bāze Briselē un uh, konkrēts sanāksmes skaits, tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka mums ir daudz vairāk darba. Un tieši tāpēc uh, arī ir uh, jādomā par šiem metožu maiņām, tāpēc, ka pretējā gadījumā mēs Um, nevarēsim nodrošināt tādu pašu darbu kā agrāk, kad dalībvalstis bija atbildīgas par cilvēktiesību politiku Eiropas Savienībā. Šim darbam ir ļoti svarīga nozīme gan Kohom, gan citās institūcijās. Nododot atbildību Aštons kundzei un Aštons kundzes dienestiem, mēs nevēlamies samazināt mūsu atbildību par šo darbu. Tas nozīmē, ka mūsu sadarbība, sadarbība ir jāstiprina. Mums ir jāklausās, ko saka dalībvalstis, kas īsteno šo politiku. Paldies! Paldies, Golds kungam! Šķiet, ka tika uzdots ļoti interesants jautājums. Nikols kungs to pieminēja. Ir grūti piekļūt padomas darba grupām. Ir vajadzīgas struktūras, kas eh, darbojas pie valstu stratēģijām. Vai to jūs domājāt, Dēvid? Ja šeit ir runa par cilvēktiesībām, tad šķiet, ka cilvēktiesības neparādās šajās struktūrās un ko mēs varētu darīt šīs lietas labā. Šķiet, ka tieši tagad par to vajadzētu domāt, kad tiek veidots Eiropas ārējās rīcības dienests. Manuprāt, vēl ar vienu pastāv risks, neskatoties uz aštuonas kundzes labajiem nodomiem, iekļaut cilvēktiesības visās darbības jomās, pastāv risks, ka e, cilvēktiesību cilvēki nodarbosies ar cilvēktiesību jautājumiem un citi darbinieki vispār pie tām nepieskarsies. Es gribētu mm, dzirdēt atbildi šo jautājumu no jums. Šķiet, ka vicepriekšādētājs Makmilans Skots tik, tikko izgāja no telpas, jo es arī viņam vēlējos uzdot šo jautājumu. Te ir runa par dekromātijas stiprināšanu. Es zinu, ka viņš parlamentu pārstāvēja kopā ar Buzekungu Vašingtonā. Tas notika šonadēļ. Tur notika augsta līmeņa dialogs par demokrātijas veicināšanu. Diemžēl nevarēsim dzirdēt viņa stāstījumu. Jebkurā gadījumā došu vārdu Tilemana kungam un Horca kungam. Uzdošu viņiem jautājumu, vai viņi strādā pie padomes secinājumu īstenošanas attiecībā uz demokrātijas veicināšanu. Uh, Gribētu, lai mēs pieskaramies vēl šiem diviem punktiem, un 10.30, protams, sāksies uzklausīšana par cilvēktiesību situāciju Kongo Demokrātiskajā republikā. Tīlemani kungs, lūdzu. Paldies. Atbildot uz jautājumiem, ko uh, uzdeva Gorence kungs. Tieši tāpēc mēs arī domājam par iekšējo ārējo konsekvenci. Lisabonas līgums dod mums iespēju pirmām kārtām pievienoties um, Eiropas Savienībai, pievienoties Eiropas padomes uh, cilvēktiesību konvencijai, un, protams, ir jādomā arī par Eiropas Savienības cilvēktiesību hartu, kas uh, stāsies spēkā vai arī ir jau stājusies spēkā izņemot valstis, kas ir pieņēmušas izņēmumu šo hartu. Tātad, ņemot vērā šos divus jautājumus, ko nodrošināja Lisabonas līgums, mums tagad ir iespēja daudz vairāk spriest par iekšējo ārējo konsekvenci. Starp citu, šodien mums notiks eh, pirmā šāda veida sanāksme, kur mēs eh, strādāsim ar visām Eiropas Savienības cilvēktiesību līgumu kontrolas komitejā. Es šo jautājumu uzdošu ar jūsu atļauju. Patiešām ir jādomā par Eiropas Savienības dalībvalstu uzvedību, tad, kad tās ratificē un īsteno ANO līgumus, līgumus, kas attiecas uz cilvēktiesībām. Uzskatu, ka par šo jautājumu mums vajadzētu parūpēties un arī pievērstam vairāk uzmanības. Vēl pēdējais punkts par šo jautājumu. Ir arī kāda daiba grupa, kas sastrādājas ar Eiropas eh, padomi un um, ECO. Tā ir atbildīga par šiem punktiem, un es uh, gribētu, lai Gorens kungs ar viņiem tiekas un lai nodod šo spēcīgo signālu, ko viņš tikko pieminēja. Par uh, geogrāfiskajām grupām. Tieši par to arī runa, tad, kad mēs uh, sūdzamies par caurdzamības trūkumu. Mūsu mērķis ir patiešām veicināt uh, cilvēktiesību prioritizēšanu šajās geogrāfiskajās grupās. Mēs vērsīsimies pie Beļģijas vadītājiem šajās darba grupās un mēģināsim panākt, lai pilsoniskās sabiedrības pārstāvi uzsāk ar viņiem tieši dialogu. Protams, ka uh, Eh, visi šie dialogi un konsultācijas ir šo eh, geogrāfisko darba grupu kopējs darbs. Šajā sakarībā mēs eh, centīsimies nodrošināt, lai tiek uzsāktas sarunas par saturu un lai tie iesaistās gan geogrāfiskās darba grupas, gan kohom. Labs piemērs šeit ir tiesības uz pārtiku, ja runa par uh, cilvēktiesību iekļaušanu visās eh, politikas no, nozerēs. Mēs mēģināsim panākt arī kopīgu sanāksmi ar KODEF. Tie būtu tikai daži piemēri par to, kā mēs centīsimies sadarboties ar citām padomas darba grupām. KODEF ir viena no šīm darba grupām. Mēs sadarbojamies arī ar citām darba grupām, PMG un SIFCOM. Tā ir eh, politikas un drošības komitejas eh, sastāvdaļa. Ar šīm grupām mēs eh, sadarbosimies ļoti cieši šo prioritizēšanas sakarā. Demokrātijas atbalsts arī ir mūsu prioritāšu galvgalī. Kā jau es pieminēju, mēs pašlaik gaidām komisijas progresa ziņojumu un arī padomes ģenerāla sekretariāta ziņojumu par eh, pilotu valstīm. Mūsu mērķis ir ļoti ātri īstenot secinājumus, un varbūt komisija varētu izteikties par šo jautājumu, kā mēs varētu īstenot padomas secinājumus par demokrātijas atbalstu. Priekšsēdētā mēs jebkurā gadījumā jūs eh, informēsim par notikuma attīstību. Paldies! Paldies Tīleman kungam! Vai Horca kungs vēlas izteikties? Ja runa par demokrātiju, tad mēs eh, pašlaik strādājam pie šī ziņojuma, kas mums ir jānodot padomē. Kohom eh, sāks darbu pie šī ziņojuma jau novembrī, un, protams, ka informēsim arī parlamentu jo mēs saprotam, ka parlaments ļoti interesējas par šiem jautājumiem. Paldies! Uzskatu, ka mēs varam beigt šo ļoti interesanto viedokļu apmaiņu ar Tīlemanu kungu. Man vēl ar vienu ir jāiemācās viņa jaunais amata apraksts, jo tas man ir jālasa no dokumentiem. Tīlimena kungs, kurš ir Kohom priekšādātājs un darbojas e, Baranas aštuonas dienestā. Man ir liels prieks ar jums sadarboties un arī ar komisiju un arī ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Uzskatu, kopā mēs varēsim panākt patiešām daudz. Kolēģi, tagad varam pievērsties mūsu galvenajai darba daļai šī rīta sanāksmē. Mēs runāsim par cilvēktiesību situāciju Kongo Demokrātiskajā republikā. Organizējām šo uzklausīšanu kopā ar attīstības komiteju, un tāpēc gribētu laipni sveikt mūsu vidū Retu kundzi. Viņa vadīs šo uzklausīšanu kopā ar mani. Kāpēc šī uzklausīšana tiek organizēta īstajā laikā? Mēs svinam Kongo Demokrātiskās Republikas 50 eh, gadu neatkarības jubileju. Tas notika tieši vakar, 30. jūnijā. Es vēlētos jums atgādināt arī par rezolūciju, kas tika pieņemta steidzamības kārtībā pagājušā mēnesī par eh, Čibējas uh, eh, Nahisīres nogalināšanu. Šī lieta ir piesaistījusi plašu sabiedrības uzmanību. Viņš bija patiešām uh, slavens cilvēktiesību aizstāvis, un līdz eh, pašām dzīves beigām viņš cīnījās par cilvēktiesībām. Viņš bija jurists, kas nebaidījās ķerties klāt jautājumiem, kas varētu būt pret to interesēm, kas ir pie varas. Un tieši tāpēc viņš arī samaksā ar savu dzīvību. Nākamais iemesls, kāpēc mums vajadzētu organizēt šo uzklausīšanu tieši tagad, ir tas, ka nākamā sesija AKK un eh, Eiropas Savienības eh, parlamentāra asamblējai notiks tieši Kinšasā, kas ir Kongo Demokrātiskās Republikas galvaspilsēta. Un tā notiks no 2. līdz 5. decembrim šogad. Pagājušā gada decembrī Eiropas parlaments pieņēma tādu vispārīgāko cilvēktiesību rezolūciju. Es vēlētos pieminēt, ka ANO cilvēktiesību padome ir veikusi universālo periodisko pārskatu par Kongo Demokrātisko republiku. Tas notika šī gada martā. Kongo Demokrātiskā republika, tās valdība pieņēma vairākas rekomendācijas, un jūs atradīsiet šo ziņojumu jūsu dokumentu mapēs. Vēlētos arī pieminēt, ka īpašais referents par ekstrajudiciālo navisodu izpildi Alstonkungs eh, devās uz Kongo Demokrātisko republiku un sagatavoja savu ziņojumu. Šajā ziņojumā ir uzskaitīti patiešām smagi cilvēktiesību pārkāpumi nogalināšana, ekstrajudiciāla navisoda izpilde. No 2007. gada decembra līdz 2010. gada martam tika nogalināti 1700, e, 1769 civiliedzīvotāji un gan arī 2000 tika uh, nolaupīti, no tiem 807 bija bērni. Ir jāatgādina arī par nesodāmību un par to, ka Kongo bruņoties spēki arī veic cilvēktiesību pārkāpumus un netiek par to sodīti. Seksuālā vardarbība, izvarošana kā kara ierocis. 160 sievietes nedēļā tiek izvarotas. Un, protams, par badu arī ir jāatcerās nežēlīgi apstākļi cietumos un spīdzināšana. Šodien mēs izskatīsim humanitāro situāciju un cilvēktiesību situāciju valstī, kur 1,9 miljonu cilvēku ir pametuši savas dzīves vietas tieši vardarbības dēļ. Šo vardarbību veids dažādi bruņoti grupējumi, piemēram, Lords Resistance Army, FPGC un arī citi. Tagad pievērsīšos mūsu, mūsu programmai un aicināšu Korinu Kretu, kas ir attīstības komitejas priekšādētājs vietniece, arī izteikties. Lielas paldies priekšādētāji! Attīstības komitejas vārdā es vēlētos jūs sveikt par šīs uzklausīšanas organizēšanu šodien. Godāmie viesi, dārgie kolēģi, man ir liels prieks, ka varu vadīt šo uzklausīšanu kā attīstības komitejas vicepriekšēdētāja. Šeit ir plaši pārstāvētas dažādas organizācijas, kas aizstāv cilvēktiesības Kongo. Protams, būtu ļoti labi parunāt par progresu, kāds ir sasniegts Kongo cilvēktiesību jomā, taču uh, mēs redzam, ka e, noziegumi arvien pieaug un e, draudi kļūst arvien lielāki, un tieši tāpēc tā ir mūsu prioritāte runāt par situāciju Kongo. Attīstības komitejā esam izskatījuši nepieciešamību sniegt e, humanitāro palīdzību. Esam pievērsuši īpašu uzmanību situācijai demokrātiskajā, Kongo Demokrātiskajā republikā, jo cilvēktiesību pārkāpumi ir ļoti bieža parādība šajā valstī. Eiropas parlamentā esam organizējuši vairākas tikšanās. Komisāri un uh, citi, citi samatpersonas ir nosodījuši situāciju Kongo. Mums ir bijusi arī īpaša sanāksme par sieviešu apstākļiem Kongo. Kā jau jūs zināt, izvarošanas kur uh, cieš uh, gan sievietes, gan bērni, pat uh, mazi zēni, notiek it, it, itin bieži. Attīstības komisārs arī ir izteicis savu nostāju par situāciju Kongo un cilvēktiesību pārkāpumiem Kongo, un arī par Un tieši tāpēc šīs amatpersonas tiek uzskatītas par uh, personu non grata Kongo. Pirms pusgada mēs spriedām arī par uh, neticamajiem uh, rādītājiem, bet uh, šodien mēs redzam, ka uh, terors ir palicis tieši tādā pašā līmenī. Kā jūs minējāt, gandrīz uh, 2000 bērni ir, ir nolaupīti, vairāk nekā 400 uh, civiliedzīvotāji ir nogalināti no 2009. līdz 2010. gadam. 160 sievietes katru nedēļu tiek izvarotas. Uh, Vakar Kongo Demokrātiskajā republikā svinēja 50. neatkarības gada dienu, bet īsnībā tā ir svinējusi tikai vienu reāls demokrātijas gadu. E, Kongo iedzīvotāji cieš e, no noziegumiem un tie baidās no nākotnes. E, mums ir jādomā arī par finansējuma trūkumu, jo tādējādi nevar īstenot cilvēku tiesību aizsardzību visās nozarēs. Mēs izvirzām arī prioritātes. Mums ir jānodrošina humanitārās palīdzības sniegšana Kongo Demokrātiskajā republikā. Pašlaik šķiet, ka donoriem ir jānodrošina 70% eh, no 827 eh, miljoniem dolāru, ko pieprasa ANO operācijām Kongo Demokrātiskajā republikā. Demokrātijai ir jānodrošina mm, divi virzieni Kongo. Mums ir jāplāno spēcīgāka stratēģija, lai eh, cīnītos pret eh, tiem, kuriem trūkst aizstāvības, lai cīnītos eh, pret noziedzniekiem, pret korumpēto mentalitāti. Uzskatu, ka Eiropas parlamentam tā ir prioritāte. Mums ir jānodrošina, lai attīstības komisārs un humanitārās palīdzības komisārs varētu veicināt šādu stratēģiju, balstoties uz uh, um, jau panāktajiem sasniegumiem. Es ceru, ka mums uh, izdosies sasniegt visus šos mērķus. Lielas paldies! Paldies, Kretū kundze! And, uh, invite, uh, first, uh... Došu vārdu pirmajām viesim. Viņš izteiksies desmit minūtes, un tas ir Startautiskā cilvēktiesība federācijas eh, ģenerāls sekretārs un um, vēlētāju līgas uh, prezidents uh, eh, KDR, tas ir Polsnes apumu kulukungs, lūdzu jums vārds. Un tie kungi, tie, kas redz Mukulas kungu, uh, un sēž viņam blakus, var redzēt ļoti labu uz ekrāna Čebeiskunga attēlu. Tas ir nogalinātais eh, cilvēktiesība aizstāvs. Paldies, priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi, eh, parlamentārieši. Starptautiskās cilvēktiesība līgas organizācijas un eh, partneru organizāciju vārdā, kas strādā KDR, vēlos pateikties par to, ka iesaistījāt mani šajā ļoti nozīmīgajā pasākumā par Kongo Demokrātisko republiku. Sākumā es gribētu jūs informēt, ka naktī no 1. uz 2. jūniju divi cilvēku tiesību aizstāvji, kas pārstāv balss bez balss, Flotribers Šebeji un Fidel Bazana. Pirmais no viņiem tika nogalināts un otrs ir pazudis. Un tas uh, ir noticis uh, Nacionālās policijas iecirkņos uh, Kinčasā. Daudzas zīmes, par, kas ir saistīts ar šiem noziegumiem, ir devušas norādi, ka ir ļoti cieša valsts varas iestāžu iesaista un pat augstāko līmeņu iesaist šajā noziegumā. Vai es varētu lūgt jūs, lai pieminētu viņu piemiņu, tam veltīt vienu klusuma minūti, lūdzu? Merci. Paldies. Dāmas un kungi parlamentārieši, šis uh, dubultais noziegums uh, pagarina uh, to sarakstu, kurā ir uzskaitīti politiskie noziegumi nonāvēšanas četru gadu laikā. Paskals Kabungu, Polkārpam, Boji, žurnālists Seržma Eši, Bapupa, Mamba, Didasenaju, Oma ir tikuši nogalināti. Arī šis dubultais noziegums ilustrē šo stāvokli valstī. Uh, un uh, parāda, cik uh, cieši valsts pārstāvi ir uh, iesaistīti un nerūpējas par cilvēktiesībām un cilvēku cieņu. Mūsu asociācijas pirms gada brīdināja starptautisko sabiedrību par šo situāciju un arī par šo ārkārtīgi izteikto spiedienu, kāds tika veikts pret cilvēktiesību aizstāvjiem un to organizācijām. Dāmas un kungi! Uh, demokrātieši. Četri gadi, kas ir um, noritējuši pēc 2008. gada vēlēšanām, starptautiskās uh, institūcijas un to starp arī uh, Eiropas uh, Savienība uh, redz, ka mm, cilvēktiesība asociācijas uh, sastāda ļoti tādu um, smagu bilanci gan uh, par situāciju valstī, gan uh, kopumā Un šī situācija ir vēl dramatiskāka valsts austrumos. Šodien pilnīgi visas, visi indikātori ir sarkanajā sektorā un pilnīgi visos sektoros. Gan um, civilās tiesības, politiskās tiesības nav izslēgtas no tā. Un pietika tikai politiskās grības no uh, autoritātes puses un uh, nevis milzīgus uh, finanšu līdzekļus, lai uzlabotu šīs tiesības. Cilvēktiesību aizstāvi un arī liela Kongo iedzīvotāja daļa vērtē to tā, ka aizbildnoties ar pēc uh, konflikta periodu, ko izmanto valdība, nav nekas cits kā tikai alibi, kas uh, slēpj valdības nespēju val pārvaldīt valsti un veicināt uh, demokrātiju. Visas cilvēktiesība joms un demokrātiskās izmaiņas tiek bloķētas valdībā. Tostarp eh, iet runa par politiskās opozīcijas eh, apspiešanu, par eh, cilvēktiesību aizstēvju apspiešanu represijām, kas ir vērts pret viņiem, kā arī pret organizācijām. Pamatiesības netiek respektētas ne mēdījos, nekur citur. Mierīgās uh, demokrātijas ir aizliegtas un tiek izklīdinātas. Un tajā pašā laikā uh, politiskā opozīcija un arī pilsoniskā sabiedrība ir ļoti satraukta par uh, cilvēktiesību aizstāvju situāciju un par to, ka žurnālisti tiek vienkārši apcietināti un arī nogalināti bez jau kāda uh, sodu. Un visas šie, šīs pārmērības uh, no vienas puses no režīma, no otras puses mēs redzam arī, ka uh, visas tieslietu, tieslietas un uh, tiesas ir pakļautas politiskajiem vadītājiem. Un visi drošības uh, sektori un spēki uh, izmanto uh, spīdzināšanu un citas aizliegtas mm, rīcības. Ārkārtīgi daudz izvarošanu un cilvēktiesību pārstāvju uh, izsekošanu un represijas pret tiem tiek konstatētas. Dāmas un kungi, es jūs lūdzu pārlasīt uh, mūsu uh, Startautiskās cilvēktiesību līgas pēdējo ziņojumu par autoritārā Kinšas režīmu pārkāpumiem. Un eh, es eh, līdz ar to varētu pievērsties eh, ieteikumiem praktiski trīs virzienos orientētām. Pirmkārt, Tas ir saistīts ar Floribera Šebeja nogalināšanu un arī ar represijām pret cilvēktiesību aizstāvjiem. Otrs būs veltīts politiskajam dialogam starp Eiropas eh, Savienību un uh, eh, KDR, un trešā uh, ieteikuma sadaļa ir veltīta sadarbības nodaļai. Tagad par Floribera Šebeja un cilvēktiesību aizstāvi nogalināšanai mēs uh, aicinam veikt uh, spiedienu uz valdību, lai izveidotu uh, starptautisku neatkarīgu izmeklēšanas komisiju. Mēs prasam arī aizsargāt ģimenes un tos, kas ir tuvu Floribaram, Šebeja un Fidelem Bazanu, kā arī to cilvēktiesību aizstāv ģimenes, kas tiek apdraudēta tikai viņa darba dēļ. Un mēs prasam, mm, prasīt, ja jūs man atļaujat to teikt, diplomātiskās misijas un arī uh, ap, Eiropas Savienības pārstāvniecībai Kinčasē organizēt steidzamu tikšanos ar cilvēktiesību aizstāvjiem, lai varētu izveidot tādu trauksmes apzināšanas uh, sistēmu un arī aizstāvēt cilvēktiesību aizstāvis. Un mēs prasam arī, lai no vēstniecībām un delegācijām tiktu prasīts sistemātisks novērojums mm, atbilstoši Eiropas Savienības pamatnostājām par cilvēktiesību aizstāvjiem. Un mēs prasam arī uh, ieviest uh, dzīvē daudz efektīvākas uh, šīs uh, pamat uh, nostājas attiecībā uz cilvēktiesību uh, aizstāvjiem. Uh, Jurnēt par Floribertu Šebeju nogalināšanu un uh, Bazāns kunga pazušanu. Mm. Tā ir, ir tāda programma FIDH OMCT, tātad šī misija, kas ieradās Kinšasā, Un šī uh, delegācija varēja konstatēt tikai to, ka starptautiskās sabiedrības iesaistītie un Eiropas Savienības iesaistītie vienkārši nav darbojušies veiksmīgi, lai ieviestu konkrētus mehānismus, lai aizstāvētu cilvēktiesību pārstāvis. Un mēs prasam arī no jums izveidot un piešķirt nepieciešamos līdzekļus, lai atbalstītu neatkarīgās cilvēktiesību organizācijas kuras kopš 2008. gada nesaņem nekādu Eiropas uh, finansējumu. Tagad uh, par uh, ieteikumiem, kas ir saistīti ar dialogu starp Eiropas Savienību un AKDR. Es uh, iesaku veidot patiesu dialogu starp ES un KDR atbilstot 8. pantam, kas ir Kotonu vienošanās tekstā un iekļaut eh, cilvēktiesību jautājums eh, Eiropas Savienības eh, diplomātijas centrā sarunās ar Kadēru. Tam jānotiek starptautiski pāraugāmi, caurskatāmi un jāiesaist arī Kongo iestādes. Un bez tam iesaistīt Kongo nevalstiskās organizācijas sagatavošanās procesā politiskajam dialogam, atbilstot arī Kotonu vienēšanās pantiem. Un tagad pāris ieteikumi, nu, praktiski divi ieteikumi par sadarbību. Mēs vēlamies prasīt ieviest NVO iesaisti, definējot prioritātes nosakot uh, programmas, kādas īsteno Eiropas Savienība KDR, piemēram, OIPOL un REJUSKO. Un mēs prasam arī ieviest precīzes kritērijas, lai ievērot cilvēktiesības uh, un uh, demokrātiskos procesus diskusijās ar KDR. Eiropas parlamentam ir budžeta kontrolas vara, un līdz ar to tas var pārbaudēt līdzekļus uh, kā, kas ir piešķirti Kongo iestādēm, lai uzlabotu cilvēktiesību aizstāvju situāciju. Tāpat jāuzsver tas, ka uh, jāpārtrauc situācija, kad noziegumi paliek nesodīgi. Dāmas un kungi deputāti, Noslēgumā es uh, lūdzu uh, un prasu ievērot šīs iet, šos ieteikumus un citus ieteikumus, kas ir ietverti mūsu ziņojums. Un šādi jūs patiesi būsiet devuši jūsu ieguldījumu, uh, lai uh, Floribels Šebēni un viņa uh, kolēģis Fidels Bazana nebūtu nogalināti velti. Un jūs dosiet arī uzlabosiet situāciju KDR līdz nākošajām vēlēšanām. Mūsu organizācijas vārdā un Kongo pārsta mūsu līdzorganizāciju vārdā, kas darbojas Kongo, es vēlos uzsvērt šta, šī fakta nozīmīgumu un pateikties jums. Lielas paldies! Es gribētu jums norādīt, ka Beļģijas premjeras Leterms ir aicinājis uz neatkarīgu starptautisku izmeklēšanu par Čebejas kunga slepkavību. Tieši atceroties par Kongo 50. gadi, 50. jubilē neatkarīgai, neatkarībai. Tagad došu vārdu Gotšāka kungam. Viņš ir Eiropas Savienības komunitārās politikas konsultants Oxfam International. Lūdzu, Gotšāka kungs, dod jums 8 minūtes. Paldies, priekšsādātājs kundze, godāti Eiropas parlamenta deputāti. Liels paldies, ka es varēju šeit ierasties un izteikties. Es esmu no Gotšalks un es. Eh, jums noteikti jārunā daudz lēnāk. Eh, saka priekšsēdētāji. Iepriekšējais runātājs vienkārši runā ļoti labā tempā, viņš bija izcils piemērs. Tātad es esmu Noā Gotšalks un es runāju kā humanās palīdzības sniegšanas konsultants Briselē. Es esmu strādājis KDR, šī organizācija strādā KDR kopš 60. gadiem, konsultē dažādos humanās palīdzības jautājumos, piedāvājot tīru ūdeni, izglītību, nodrošina cilvēktiesību ievērošanu, dienvidu un Ziemeļkivo, eh, kā arī citos reģionos. Un eh, kopienās eh, ietekmē mēs vēlamies sadarboties ar KDR cilvēkiem, mēs palīdzam cilvēkiem, kas cietuši militāros konfliktos, mēs cīnāmies pret cilvēku tiesību pārkāpumiem un runājam par iespējamiem risinājumiem starptautiskās arēnas kontekstā. Ņemot vērā mūsu pēdējos pētījumus, Oxfam par to sagatavos paziņojumu nākamos mēnešos. Es runāšu par to, kā aizsargāt cilvēktiesības un uh, pilsonisko sabiedrību. Kongo svin 50. neatkarības gadskārtu un jāņem vērā, uh, ka uh, valsts uh, situācija ir pasliktinājusies attīstības indeksā, ļoti daudz bērni iet uz skolu, daudziem pietrūks pārtiks un, protams, arī veselības aprūpa varētu būt daudz labāka. Cilvēktiesību situācija paliek ļoti traģiska. Apmēram 5,4 cil eh, miljonu cilvēku ir zaudējuši savu dzīvību uh, kopš 90. gadiem. Daudz ir devušies uz kaimiņu valstīm un apmēram 2 eh, miljonu cilvēku ir zaudējuši pajumti paši šajā valstī. 2009. gadā KDR valdība ar starptautisko palīdzību veica uh, militārus uzbrukumus, atbrīvošanās uh, Ruandas atbrīvošanās partijai un eh, cīnījās arī pret citiem militāriem grupējumiem. Ļoti daudz cilvēki mm, zaudēja savus dzīves vietas, eh, daudzi pilsoņi, civiliedzīvotāji zaudēja dzīvības. 2010. gadā eh, tika izstrādāta jauna ofensīva un tā joprojām turpina atbruņot militāros grupējumus, mēģina garantēt drošību un vēlas, lai arī pilsoniskā sabiedrība paustu atbalstu šādām kustībām. Protams, mums ir jāsaprot, ka joprojām cilvēki cilvēki bēg, vairāk par 164 tūkstošiem ir uh, bēgļi paši savas valsts iekšienē un 260, eh, situācija ir pasliktinājusies par 246%. Un mums ir jāņem vērā, ka Saskaņā ar uh, situāciju drošības sektorā ir eh, jāreformē valsts armija, policija, ir jāizstāv cilvēki, tas ir galvenais armijas uh, uzdevums, ir, protams, jādomā par situācijas uzlabošanu valstī. Un uh, dažādi kopienas locekļi ir runājuši par to, uh, ka galvenokārt armija ir uh, cilvēktiesība pārkāpēja. No 2007. līdz 2009. gadam Oxfam veica pētījums un 93% no aplūkotiem cilvēkiem ir cietuši no vārdarbības, eh, ko ir veikusi armija un dažādas valdības struktūras. Un ir jāņem vērā, ka valsts armija ir pārpratusi savu uzdevumu, tā nevis aizstāv pilsoņus, bet uh, pilnīgi pretēji vēršas pret tiem. Viens no trim cilvēkiem, ar ko mēs runājam, teica, ka armija varētu kaut kādā veidā cīnīties pret uh, izdīšanu no mājām, pret uh, vārdarbību un, protams, militārās, uh, militāro struktūru loma ir ārkārtīgi būtiska. Eiropas Savienībai arī ir jādara ļoti daudz daudz politisko lēmumu pieņēmēji domā par to, kā uh, sarunāties ar KDR, kā veicināt cilvēktiesību ievērošanu šajā valstī. Mūsu pilnvars ir visai pieticīgs, bet nestoties uz to, mūsu devums ir bijis patiešām nozīmīgs. Un uh, Eiropas Savienība ir piešķīrus vairāk kā 960 miljonu um, attīstības palīdzībai. Un, uh, attīstības palīdzības stratēģijas laukumā ir eh, papīrā runāts par 561 miljonu, un eh, tie ir īstenībā lielākie piešķīrumi, lielākais finansējums, eh, kas ir piešķirts vienai valstī konkrētā laika posmā. Mēs domājam arī par pārvaldības struktūru uzmantošanu uzlabošana, demokrātijas un cilvēktiesību ievērošana. Eiropas Savienība ir viens no galvenajiem partneriem. Mēs vēlamies uzlabot pilsoniskās sabiedrības stāvokli un e, jāņem vērā, ka drošības dienesti bieži vien e, vairāk vērš pret pilsoņiem nekā tos aizsargā. Lai varētu cīnīties pret šiem izaicinājumiem, ir jāizvirs galvenās prioritātes un jāsaprot, kuras kopienas visvairāk cieš. Un tālāk, e, pirms runāt par ieteikumiem, es runāšu vēl par dažiem citiem pētījumiem 9 NVOV veids pētījums vairākās reģionos Kongo, un mēs aptaujājām vairāk kā 800 cilvēkus, kas īpaši cieši no dažādām militāriem operācijām. 60% no cilvēkiem domā, ka situācija ir pasliktinājusies uh, salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Cilvēktiesība pārkāpumi tika uh, reģistrēti visās vietās, vai jūs varētu runāt tomēr uh, lēnāk, saka priekšsēdētāji, jūs ir ļoti grūti pārtulkot, ja jūs tā skrienat cilvēku tiesību pārkāpumi tika konstatēti visās valsts vietās, ņemot vērā to, ko dar šī atbrīvošanās armija un valsts armija. Ļoti daudz iedzīvotāji ir cietuši, karēji ir nedisciplinēti, tas tika konstatēts apmēram 90% gadījumu, tika laupīts, sievietes tika izvarotas, seksuālā vardarbība ir paaugstinājusies un mēs to reģistrējām 20 no 24 aptaujātajām kopienām. Uh, 75% eh, no sievietēm jūtas daudz nedrošāk nekā pagājušā gadā. Arī 65% no jauniem vīriešiem jūtas daudz nedrošāk. Tātad viss ir pasliktinājies, eh, cilvēki tiek iebiedēti, pazemoti, viņi kļūst aizvien nabadzīgāki un, protams, nav pietiekam labu valsts struktūras pārvaldību, kas varētu kaut kādā veidā šo situāciju uzlabot un operācijas, dažādas militārās operācijas ir bijušas neveiksmīgas, lai varētu garantēt drošību, un um, militārās aktivitātes vajadzētu pārtraukt. Uh, respondenti uh, vairākās kopienās teica, ka kopš 2009. gada tomēr uh, brīvības fronts cīnītāji ir eh, tikuši padzīti no apdzīvotām vietām, bet eh, mums ir jāņem vērā, kāda ir kopja paina. Protams, ka drošības situācija nozīmīgi nav uzlabojusies. Kopš 2009. gada mēs esam piedzīvojusi, ka vardarbība ir pieaugusi, ir uh, tikuši izlaupīti ciemati un dienvidu un ziemeļu Kivu reģionā 99% no sievietēm un 100% no jauniešiem teica, ka viņi jūtas daudz sliktāk, daudz nedrošāk nekā pašā gadā. Arī ir pieaudzis slepkavības skaits šajā reģionā. Tas salīdzinājumā ar pagājušā gada beigām. Ņemot vērā pētījuma rezultātus, protams, drošību nevar izmērīt tikai konkrētos skaitļos, ņemot vērā arī tos cīnītājs, kas ir tikuši noķerti vai aizturēti. Un mēs eh, esam pieredzējuši, ka situācija turpina pasliktināties, tādēļ ir jāpadomā par alternatīvām, kā piedāvāt um, aizsardzību pret uzbrukumiem un izvarošanām. Pēc 18 mēnešiem ir bijušas uh, pirmās operācijas, kas bija domātas, lai uh, varētu stabilizēt mieru šajā reģionā bet ir jāņem vērā, ka kontrole un uzraudzība uh, šajos reģionos nav bijusi pietiekami efektīva. Bērni un sievietes ir galvenie cietušie policijas izvietošana šajās kopienās, neparūpējoties par viņu aprīkojumu un uh, labklājību, zināmā mērā var vērsties pret pašiem civili iedzīvotājiem. Mēs esam redzējuši, ka, protams, uh, disciplīna var nest labus augļus un uh, policija var aizstāvēt civili iedzīvotājs. To var darīt arī Nacionālā armija, bet ir jārada pareizie priekšnosacījumi. Eiropas Savienība koordinējot savus pūliņus ar KDR un uh, starptautisko kopienu uh, tai vajadzētu prioritizēt konkrētas uh, soļus, proti ir uh, jāuzlabo pārvaldība, jāuzlabo drošība, ir uh, jāpanāk tas, lai uh, karēvi darba alga būtu pienācīga, ir jādomā par loģistikas uzlabošanu, tālāk disciplīnas uzlabošanu, lai uzlabotu atskaitīšanos spēju un, protams, galvenokārt jādomā arī par cilvēktiesību aizstāvēšanu. Ja mēs runājam par karēvju algām un labklājību, uh, Apmēram divi, divas trešdaļas no veiktajiem pētījumiem atzīst, ka karēvi saņem nepienācīgu algu, un, protams, tas ietekmē viņu uzvedību un disciplīnu protams, ka sliktā veidā. Mēs nevaram nekādā veidā attaisnot notikušos uh, noziegumus un Um, KDR Nacionālās armijas um, karēju veiktie pārkāpumi bieži vien ir saistīti tieši ar ekonomiskajām problēmām. Un kāds no virsniekiem, kas tika intervēts, teica, nu kā jūs varat sagaidīt, ka mēs aizstāvēsim cilvēkus, ja mums vispār nav ko ēst jāņem vērā, ka ir jāizveido uh, maksājuma programma, to izveidoja Jūsek, un pateicoties šai programmai uh, varēja uzlabot uh, algu politiku armijā pēdējo gadu laikā. Jāņem vērā, ka pat paaugstinot algu, īstenībā tas nozīmē vienu dolāru vairāk dienā, ģimene, kurā ir uh, pieci cilvēki, tā ir jāpārtniek no 75 uh, centiem dienā, līdz ar to cilvēki no, nevar nodrošināt sev pienācīgu iztiku. Otrais ieteikums, protams, ka ANO misijai ir jāturpina novērot, kas tur notiek, ir jānovēro visas nelikumības, ko veic armija, un tas ir jādara ilgākā laika termiņā. It īpaši Kongo valdībai un starptautiskiem partneriem tādiem kā es ir uh, jārunā par tādiem nosacījumiem, kas izveidot efektīvāku uh, Uh, un labāku nodarbinātības politiku. Jūs runājat pārāk ātri, un jūs jau būsiet pārsniedzis sev runāšanai atvēlēto laiku. Uh, ir uh, jābūt atbalstam prokuratūrai un tiesību sargājušām iestādēm, un trešais ieteikums ir uh, jākontrolē uh, tas, kas notiek uz vietas kopienās, iedzīvotāji starpā ir jāvērš pret pretlikumībām un ļaunprātīgu varas izmantošanu. Un ir jābūt uh, pietiekam labai kontrolē, kas varētu labāk garantēt drošību un uh, Ceturtām kārtām ehm, dažādas aktivitātes, tas, ka ehm, militārās grupas mēģina arī palielināt savu ietekmu un autoritāti, tas ir ehm, tādas iezīmes, pret kurām mums ir jācīnās, un tas noteikti mūs ļoti lielā mērā satrauc. Uh, Un, protams, ir eh, arī jācīnās pret to, eh, lai eh, civili iedzīvotāji, lai mierīgi no militāru grupu uzbrukumiem. Un Eiropas Savienībā, protams, ir jāspēlē ļoti nozīmīga loma, sadarboties ar KDR, ir jāsadarbojas ar sabiedrību pilsonisko sabiedrību, ir eh, jāpaukstina drošības rādītāji, un mums ir, protams, eh, jāsaprot, ka galvenā atbildīgā ir Kongo valdība, tai ir jāparūpēs par savu iedzīvotāju aizsardzību, bet eh, arī mēs, kā spēcīgs partneris, varam palīdzēt Kongo izveidoties par labklājību un demokrātisku valsts, kas ciena savus iedzīvotājus. Lielas paldies turpin priekšsādātāji, un tagad ar lielu prieku došu vārdu. Hjārai Biskaldī kundzei, viņa pārstāv starptautisko krīžu grupu, lūdzu. Pirmkārt, es vēlētos eh, pateikties Eiropas parlamentam un jūsu apakškomitējai un arī attīstības komitējai par to, ka organizējāt šo publisko uzklausīšanu par eh, Kongo Demokrātisko republiku. Es runāšu par reģionālajiem, par dabas resursiem un reģionālo politiku. Man ar runu iedalīsies trīs daļās. Pirmkārt, mēs paskatīsimies uz kādu, to, kādas ir problēmas, tad paskatīsimies uz starptautisko reakciju. Savukārt trešajā daļā es runāšu par izaicinājumiem nākotnē. Jāsaka, um, ievadā, ka starptautiskā krīzes grupa pašlaikā strādā pie ziņojuma sagatavošanas par dabas resursiem. Tas nozīmē, ka mēs pašlaik veicam pētījumus uz vietas par šo tematu, taču nav vēl publicēta nekāda informācija šajā sakrībā. Tagad uh, pievērsīšos pirmajai prezentācijas daļai - dabas resursu problēma, mm, kādēļ. Kongo ir ļoti bagāta valsts, Eh, kā jūs zināt, tur ir daudz dabas resursu. Dabas resursi ietver eh, naftu, zeltu un dažādus citus derīgos izrakteņus. Eh, šos derīgos izrakteņus var izmantot ehm, sadzīves tehnikas ražošanā un arī citur. Daudzas raktuves kur iegūst uh, šos derīgos izraktiņus, ir militarizētas. Tur uh, darbojas gan bruņotas grupas, gan arī uh, Kongo bruņotie spēki. Līdz ar to civilie darbinieki, civilie strādnieki, kas strādā ļoti smagos apstākļos, ir spiesti strādāt ar kailām rokām. 2001. gadā ANO izveidoja ekspertu paneli, kas uh, strādāja pie nelegālas eh, dabas resursu ieguves un citu bagātību ieguves Kongo. Šīs panelis eh, sagatavoja vairākus ziņojumus eh, laikā no 2001. līdz 2003. Daļam. Tur, gadam. Tur tika uzrādīti derīgi izrakteņi, kas ļauj veicināt bruņotos konfliktus, kā arī tika uzskaitīti uz, uzņēmumi un arī privātpersonas, kas e, darbojas šajā jomā. Tika uzsvērti dažādi problēma jautājumi. Uh, Tika runāts par nelegālu tirzniecību un uh, militārām darbībām. Tika dokumentēts, kā bruņotas grupas un to ārlietu spon ārējie sponsori Uganda un Ruanda kontrolē derīgo izraktaņu ieguvi Kongo un eksportē uh, dabas resursus. Šis eksports savukārt palīdz uh, finansēt bruņots konfliktus. Šī paneļa darbs bija ļoti svarīgs, jo tas uzsvēra, cik cieša saistība ir starp ekonomisko eksploatāciju ieroču tirzniecību un cilvēktiesību pārkāpumiem Kongo. Tirzniecības ceļi ir Burundi un Uganda. Zeltam tie ir 5 līdz 6 tonnas uh, eksporta gadā, un uh, uh, tā vērtība ir 400 miljoni ASV dolāru gadā. Tāpat arī jāatcerās, ka šie izraktiņi nokļūst gan ASV, gan Dienvidāfrikā, gan tālajos austrumos nelegāla dabas resursu ieguve ne tikai ļauj veicināt bruņotus konfliktus, bet arī neļauj rast veidu, kā apstādināt šo bruņoto konfliktu. Tās ietekme ir ļoti negatīva. Ir jāatcerās, ka tā veicina nabadzību, veicina vārdarbību, un tiek kaitēts arī videi. Ir jāatcerās, ka nav nekādu noteikumu par oficiālu derīgo izrakteņu ieguvi, līdz ar to šī ieguvi notiek uh, nacionālajos parkos, uh, tiek uh, kaitēts tropi, tropu mežiem. Nelegāla dabas resurtu ieguve mm, neļauj nodrošināt normālu pārvaldību. Austrum Kongo nelegālā dabas re izrakteņa ieguve līdzinās eh, milzīgiem korupcijas līmenim valdībā un administrācijā. Līdz ar to plauksta un zēļ paralēla ekonomika, kas ir daudz bagātāka nekā oficiālā ekonomika. Līdz ar to ir ļoti grūti veidot normālu valsti. Beigšu šo savu, savas prezentācijas daļu, uzsverot, ka nelegāla dabas resursu ieguve veicina noziedzību politikā un kaitē arī starptautiskajai ekonomikai. Visas eh, puses, kas ir iesaistītas šajā nelegālajā tirzniecībā, eh, ir saistītas ar dumpinieku grupām, ar eh, Kongo bruņotajiem spēkiem, kur augstas amatpersonas arī ir iesaistītas minerālu un dabas resursu nelegālajā tirzniecībā. Otrajā savas runas daļā es paskatīšos uz starptautisko reakciju. Startautiskā reakcija uz nelegālu dabas resursu tirzniecību ir bijusi dažāda. Viena ir āno pieeja - uzlikt sodus tirgotājiem, bet nevis tirzniecībai. tiek uzliktas sankcijas tirgotājiem, kas nodrošina dabas resursu tirdzniecību no Kongo. It īpaši, piemēram, tiek atņemtas vīzas un tiek iesaldēti naudas līdzekļi. ANO ekspertu panos savos ziņojumos ir norādījis, norādījis uz uh, Ruandas un Ugandas uh, augstām amatpersonām armijā un viņu ģimenēm, kas ir atbildīgs par Kongo dabas resursu izsēmniekošanu. Uh, Tika uzskaitīti arī apmēram 50 uzņēmumi, kas ir pārkāpuši vadlīnijas par uh, daudzpusējiem uzņēmumiem. Ekspertu panelis uzskaitīja uzņēmumus, kas atrodas gan Beļģijā, Vācijā, mm, ASV, Lielbritānijā un daudzās citās pasaules valstīs, un šie uzņēmumi ir saistīti ar ieroču tirdzniecību ar Kongo. Šis panelis ir publicējis savas rekomendācijas, un ANO ir pieņēmusi kopēju nostāju. Tas notika 2008. gadā, un tika uzlikts uh, ieroču embargo, kāda arī tika iesaldēti līdzekļi, un tika uzsākti dažādi pasākumi pret privātpersonām, kas atbalsta bruņotos grupējumus Kongo austrumos un arī tirgojas ar dabas resursiem. Šīs pieejas problēmas ir tādas, ka ļoti grūti īstenot sankcijas attiecībā uz kaimiņu valstīm, bet arī attiecībā uz Āzijas valstīm un Eiropas valstīm un ASV. Otrā pieeja ir bijusi formalizēt, padarīt tirniecību oficiālu. Tas uh, vairāk veicinātu biznesu un attīstību. Šī pieeja nodrošinātu labāku administratīvu kontroli pār eksportu, kā arī pār raktuvēm. Tiktu um, administrētas izmaksas konkrētajā reģionā un tiktu demitalizētas šīs raktuves. Problēmas ir tādas, ka viss ir atkarīgs no uh, konkrētās pašvaldības uh, labās gribas, un pašlaik šī labā griba, diemžēl, nav redzama. Trešā pieeja ir uh, mēģināt novērst konfliktu attiecībā uz nelegālo tirzniecību ar minerāliem, bet taču šī pieeja, šo pieeju galvenokārt ierobežo ASV pieeja. Te ir runa par minerālu izsekojamību, lai pierādītu to izcelsmi un aizliegtu tos minerālus, kas nāk no tādiem reģioniem, kur darbojas militāras grupas. Tiktu izdarīts spiediens uz elektroniku ražojošiem uzņēmumiem. Tātad tiktu nosaukti vārdos tie uzņēmumi, kas strādā ar šādiem konfliktu minerāliem. ASV ir, vēl ar vienu nav pieņēmis attiecīgu likumdošanas aktu, kas aizliegtu uh, tirzniecību ar konfliktos iesaistītiem minerāliem. Taču ir jāsaka, ka Kongo priekšādētāji iejaucas un aizrāda runātājai, ka uh, Ir pagājušas jau astoņas minūtes, taču viņi ir tikuši tikai pie runas otrās daļas. Diemžēl mums nebūs laika diskusijām, ja jūs turpināsiet lasīt savu runu līdz beigām. ASV gadījumā šis strateģiskais attīstības plāns attiecībā uz konfliktos iesaistītiem minerāliem tika apstiprināts valsts departamentā martā. Problēmas ir saistītas ar karšu sastādīšanu par aktuvēm Tāpat arī nav iekļautas raktuves, kuras kontrolē armija. Tāpat arī nav veikti attiecīgie eh, tehniskās un ekonomiskās izpētes pamatojumi. Starptautiskā kopiena ir diskutējusi par to, ko tad darīt. Diemžēl problēma ir tāda, ka netiek diskutēts par šīm problēmām plašākā kontekstā. Mēs uzskatām, ka e, pastāv divi ļoti problemātiski aspekti. Pirmkārtām trūks koordinācijas. Rūpniecība, zinātnieki, starptautiskās organizācijas, visi strādā pie šiem jautājumiem, bet perspektīva nav pareiza, nav arī laika grafika. Netiek nodrošināta koordinācija, kā arī netiek uzdots atklāts jautājums, vai šī pieeja, vai šīs abas pieejas ir saskaņotas. Šķiet, ka ASV pašlaik ir visvairāk tikus uz priekšu šajos jautājumos, un Eiropas Savienībā vajadzētu sekot uh, ASV priekšīmē, vajadzētu uh, veikt šādus uh, ekonomiskos pamatojumus. Tāpat arī trūkst ekonomiskās realitātes, nav nekādas reģionālas pieejas. Minerāla tirniecība ir reģionāla, tieši tāpēc ir vajadzīgs reģionāls risinājums. Mēs uzskatām, ka pašreizējā situācija ir ļoti problemātiska. Minerāla tirzniecība ir uh, starptautiska tirzniecība, tas nav, eh, tā nav eh, reģionāla uzņēmēja darbība. Vēl divas minūtes, saka runātāji. Protams, ka otrā problēma ir tāda, ka trūks politiskās gribas eh, lielo ezaru reģionā. Nav politiskās gribas arī valdībā un citos reģionos. Paldies! Domāju, ka mēs varētu sākt diskusijas. Tanuka kungs vēlā, vēlējās izteikties. Lielas paldies priekšsēdētāji! Patiešām situācija Kongo Demokrātiskajā republikā patiešām ir uztraucoša. Es piedalījos debatēs Strasbūrā pēdējā plenāra sesijā, kur tika runāts par šī cilvēktiesība aktīvista slepkavību. Jautājums, ko es vēlētos uzdot Biskaldī kundzei, šķiet, ka viņa tam pieskārās savā prezentācijā. Es par to esmu runājis jau ilgu laiku. Es gribētu jums atgādināt par Kimberlijas procesa veiksmī, te ir runa par asiņainajiem dimantiem. Varbūt vajadzētu e, šo jēdzienu paplašināt, e, runāt ne tikai par dimantiem, bet arī par citiem minerāliem, piemēram, par vāru un, un kadmiju un citiem. Galu galā šie minerāli tiek iegūsti vairākos Āfrikas reģionos, kur vēl ar vien notiek e, slepkavības, vardarbība, noziedzība, ko veids gan eh, oficiāla armija, gan dažādi paramilitāri grupējumi. Tiek izteiktas dažādas apsūdzības par eh, korupciju, par zādzībām valsts līmenī. Šķiet, ka tā, šis vārds tika pieminēts jau tad, kad man Buta bija atbildīgs par šo valsti. Varbūt mums vajadzētu paplašināt pašreizējo Kimberlīs procesu vai arī izveidot jaunu. Uh, komitejas struktūru, varbūt to varētu vadīt Eiropas komisija, lai mēs varētu certificēt šo minerālu izcelsmi, lai mēs varētu redzēt, no kurienes šī minerāla nāk, no kurām raktuvēm, no kuras valsts, lai mēs varētu nodrošināt, ka ie, ienākumi no šā minerāla tirzniecības nefinansē noziedzību un cilvēktiesību pārkāpumus. Lielas paldies, Teneka kungs! Man tikko atgādināja, ka Eiropas parlaments ir pieņēmis labu rezolūciju par nelegālu dabas resursu izmantošanu Kongo Demokrātiskajā republikā. Tur dalībvalstis tika aicinātas izpētīt eh, tās Eiropas Savienības kompānijas, kas ir iekļautas eh, ANO ekspertu paneļa sastādītajā sarakstā 2002. un 2003. gadā. Nākamais runātājs Gerinca kungs. Merci, madame la prezidente. Paldies, priekšsēdājs kundze. Man eh, ļoti iespaidoja šīs trīs uzstāšanās, ko tikko dzirdējām. Un īpaši Uh, pirmā runātāja teiktais man saviņoja. Katru uh, eh, reizi, kad notiek noziegumi, mēs uh, norādām, ka jāveido starptautiski izmeklēšanas uh, komisija. Tas nav nekas jauns, jo katreiz, kad kaut kas notiek, tad prasām to pašu. Un šī prasība, kā tas ir tā bieži, tā pierāda savu neefektivitāti. Vai nevarētu, balstoties uz astoto pantu, Kotonu uh, konvencijā paredzēt tādu profilaktisku mehānismu? kuru uh, visas ākākā valstis akceptētu, uh, kas noteikti to, ka starptautiskas izmeklēšanas komitejas tiek veidotas. Tātad tiktu akceptēts šis princips, ja notiktu kāds Uh, starpgadījumus, tad kom, šādas komitejas varētu sākt uzreiz strādāt, vai nevarētu kaut ko strād, izdarīt un strādāt tā, lai šis astotais punkts ir šādā izpratnē izmantots. Un vēl par kotonu no vienošanos. Uh, runājot par to, uh, un mm, sarunās Eiropas Savienība izdarīs piedienu uz Āfrikas valstīm, lai tās uh, ievērot pilsoniskās uh, sabiedrības tiesības un arī privāto sektoru uh, tā attīstību veicinātu. Ir nepieciešama tāda ļoti aktīva pilsoniskā sabiedrība katrā valstī, lai tā varētu arī darīt savu valsti. Un šis princips uh, AKK valstīs uh, sarunās 2000. gadā pats bija klāt, tad, kad uh, pieminējām šo uh, problēmu ar AKK valstīm diskutējiet, tā bija uh, Āfrikas puse, kas ilgi pretējās pret uh, šo prasību un beigās pakļāvās un akceptēja to. Tātad privātā sektora darbības veicināšana, tas uh, ir saistīts ne tikai ar nacionālās bagātības izmantošanu, bet arī saistīts ar elementārās ētikas principu ievērošanu. Un arī šeit es gribētu, lai mēs varētu paust mūsu viedokļus un arī mēs kā uh, komiteja, lai dotu lielāku, teiksim, saturu uh, šim principam, jo privātā sektora darbības vienkārši konstatēja to. Uh, tādā izpratnē, kā es ieskicēju, nu, nav pilnīga. Es ceru, ka komisija izteiks iniciatīvas, lai aizsāktu šādu procesu, un pat labam jāsaka, tās nav neko labi izstrādātas. Nu, tās bija mans pārdoms, kuras es gribēju izteikt attiecībā uz trīs runātāju teikto un arī par mūsu pašu, mūsu pašu teikto un attieksmi. Paldies! Nu jā, Görens kungs atkal izteica ļoti labu priekšlikumu par astoto pantu Katonu nolīgumā. Varbūt, ka AKK ES asamblē būtu piemērot vietu, kur par to runāt ja mēs runājam par šādu starptautisku, neatkarīgu izmeklēšanas komiteju, bet vajadzētu arī to paturēt prātā. Mēs e, īstenībā katru reizi no jauna šo prasību atkārtojumu un beigās tā varbūt e, neskanēs pietiekam ticam, pat ja tas ir e, īstais, ko mēs varam pieprasīt. Tagad Anna Gomeša lūdzu. Thank you, madam. Paldies, priekšsēdētāji. KDR situācija, protams, mums rada milzīgu vilšanos. Es esmu ļoti uzmanīgi sekojusi tam, kas notiek šajā valstī ļoti ilgi. 2006. gadā tur tika uh, izvietota Eiropas Savienības misija, lai palīdzētu organizēt vēlēšanas. Es uz turien devos kā novērotāja un arī tur piedalījos kā misijas locekli, kā EDAP misijas locekli. Un Es to izvērtēju, tātad cik tā ir bijusi veiksmīga. Kāda ir mans secinājumi? Viss paveiktais šajā valstī ir eh, bijis nu, tā nepatiesi. Bija vairāki kolēģi, kas bija ieinteresēti šajā valstī, pat varbūt ne eh, tādēļ, lai aizstāvētu grupas pozīcijas. Uh, Tā tad no vienas puses ir milzīgs finansējums, ko piešķir uh, EDF, tā tad uh, aizsardzības un drošības politika, un ir cilvēki, kas cīnās par cilvēku tiesībām, un Mukaus kungs teica, viņi vispār nesaņem ne centa, NVO netiek atbalstīti. Mukaus kungs to minēja. Un ir arī Eipol un Gotšalka kungs teica, ka ir bijušas tāds iepriecinošas attīstības tendences, ņemot vērā uz vietas notikušās misijas, bet mēs patiešām zinām, ka ne finanšu, ne uh, cilvēku resursi nav pietiekami, lai varētu sekt visas vajadzības. Līdz ar to eh, šo organizāciju veiktā ieteikuma ir tikai ierobežota. Tā ir ļoti laba, vērtīga, bet nu, nepietiekama. Tika runāts arī par drošības sektoru reformu. Tā ir absolūti nepieciešama, bet tas ir arī kas vairāk jādomā par institucionālo kapacitāšu izveidu un padziļināšanu, un tas pagaidām nav klātesošs efekts. Protams, mums vajadzētu darīt vēl daudz vairāk, ja mēs vēlamies, lai ieguvumi būtu taustāmi. Pagaidām man šķiet, ka liels pārmaiņas mēs neesam panākuši. Un ir arī daudz pretrunu. Ir jāaizstāv civiliedzīvotāji, bet eh, viņi šādu aizsardzību joprojām nebauda pietiekamā apmērā. Šī bēskungs tika nogalināts. Bet arī Boskona Tagandas gadījums Es domāju, ka Kongo vajadzēja šo lietu nodot starptautiskās krimināla tiesas lietā. Tur tā tika izskatīta. Un tagad Kongo īstenībā šo cilvēku ir iecēlusi ļoti augstā amatā armijā. Viņš netika sodīts starptautiskajā krimināla tiesā. Un neviens par to vairs nerunā. Tas jau ir aizmirsts. Un es arī šo gadījumu nezināju, pirms es devos uz uh, Kampalu, uz uh, um, KDR pārskatu konferenci. Arī tas, uh, kādos apstākļos dzīvo sievietes un uh, Eh, izvarošanas rādītāji, šie skaitļi eh, sagādā milzu sarūktinājumu. Ir bijis daudz uzklausīšanu, virkne dažādu rezolūciju, kā par Floribēru Šebēju pieņemtā rezolūcija, bet tas neko nemaina. AKK dialogs. Būšu vaisirdīga, tas ir eh, visai vājš jūs runājat par 8. pantu, mēs varam runāt par 96. pantu, ko neviens neizmantos. Tur nav nekādas atšķirības. Ārkārtīgi maz ir paveikts, sevišķi runājot par Kongo. Un es uzskatu, ka papildus drošības jomas reformai, kas, protams, tagad tiek veikta, ir arī jāuzdod jautājums par resursiem bet jebkurā AKK sanāksmē, kas norisinās, piemēram, Papuā Jaungvinējā 2008. gadā, mēs pieminējām šo dabas resursu jautājumu un teicām, ka beidzot kaut kas ir jādara, ir jānosauc vārdā vainīgie uzņēmumi, multinacionālie uzņēmumi, kas uh, izmanto šos negatīvos negodīgi iegūtos resursus, finansē militārās struktūras un armijas grupas. Un tas ir tāds aburtais loks, aburtais vardarbības loks. Šie cilvēki ir eh, iesaistīti minerālu ieguvē. Un, protams, eh, tas, ko mēs panācām, bija ļoti sarūktinoši. Atbildīgais komisārs īstenībā neveic neko. Es uzskatu, mums ir jārīkojas tādā veidā, ka mēs nosodām šo, šos uzņēmumus, nosodām vainīgos. Biskaldī kundzei bija taisnība. Mums ir uh, jāņem vērā tās, ko dara amerikāņi. Es domāju, ka pēc šīs uzklausīšanas Eh, mums varbūt nevajadzētu sagatavot rezolūciju, mēs katru reizi jau sagatavojam rezolūciju, to jau ir neskaitāms skaits, bet varbūt, ka mēs varētu organizēt vizīti, misiju uz Kongo, paturot prātā sekojošo. Tā tad jācīnās pret seksuālo vārdarbību, ir jācīnās pret izvarošanām, sievietes šeit ir galvenie upuri, un otrām kārtām dabas resursi Tātad padomāsim par konkrētām metodēm, kuras mēs varam izmantot. Tātad nosaukt vārdā vainīgos un izdarīt spiedienu uz tiem, kas ir problēmas sakne. Mums varbūt vajadzētu pavaicāt Biskaldī kundzei, vai viņa varētu kaut ko sīkāk pastāstīt par to, ko Ķīna dara Kongo Demokrātiskajā republikā. Uh, Ir daudz līgumu, ko Ķīna ir noslēgusi par minerālu eksportu un uh, Kongo arī saņem, eh, piemēram, eh, daudz ko pretī, bet ne jau to pašu labāko, kas būtu izmantojams sabiedrības labā. Protams, viņiem nav pietiekami daudz kapacitāšu, viņiem ir jāsaprot, vai vajadzētu būvēt par šo iegūto naudu ceļus vai skolas vai tam līdzīgi padziļināt infrastruktūru. Un mums ir jāsaprot, ka arī Pasaules bankai ir kaut kas jādara un ir jāiecās šādos uh, nelegālos nolīgumos, kas nāk par labu Kongo, nāku, kas nāk par sliktu Kongo nākotnēji un tas īsnībā turpina soļot tālāk jau kolonializācijas iemītajās pēdās, un Eiropas Savienībai kaut kas ir jādara. Paldies Gomešas kundzei par eh, šo informatīvo un eh, analītisko uzrunu un mēs noteikti jūs priekšlikumu par misijas nosūtīšanu uz KDR atcerēsimies. Jā, seksuālā vardarbība pret sievietēm ir kas tāds, pret ko ir noteikti jācīnās. Un tālāk, ja mēs runājam par cilvēktiesību aizstāvjiem, tas ir jautājums, kas aizvien no jauna parādās mūsu darba kārtībā ar prioritāru raksturu. Un, protams, tas mūs, mūs ļoti satrauc. Mēs zinām, ka Čebājas kunga ģimene arī tiek apdraudēta tieši tagad. Nākamais Donska kungs un pēc tam došu vārdu Eiropas komisijas pārstāvjiem. Donska kungs, lūdzu. Yes, just... Dārgie kolēģi, īsa piezīme. Uh, šīs ir patiešām ļoti satraucošas ziņas, un arī kolēģu komentāri nebija ne, nebija mazāk satraucoši. Es esmu uh, piedalījies arī akadēmiskās debatēs par uh, sieviešu situāciju, par izvarošanām Kongo, un kas mani patiešām satrauc ir tas, ka vairāki kolēģi uh, uzskata, ka tā ir kaut kāda kultūras iezīme, un uh, šāda kultūras, šāds kultūras relativisms ir satraucošs, un tas patiešām rada sarūktinājumu. Uh, Kas notiek Kongo? Es patiešām apzinos, ka tad, ja cieši cilvēka cieņa, bieži vien ir ļoti grūti izšķirt, kādi ir šie atšķirīgie fenomeni. Bet, dārgie kolēģi, neviens, nevienā vietā pasaulē eh, sieviešu dzīvība un cieņa netiek apdraudēta smagākā Kongo Demokrātiskajā republikā. Tādēļ mums šāda vēršanās pret sievietēm ir jānosoda, mums ir jārīkojas, varbūt mums ir jāizvēlas cits sarunas veids, kā ar viņiem sarunāties, citi vārdi, jo bieži vien eh, mūsu vārdi ir varbūt pārāk, eh, mūsu lietotā valoda ir pārāk novazāta, tā eh, nedarbojas pietiekami labi un nevēršas efektīvi pret seksuālo uh, vārdarbību. Jāņem vērā, ka tas ir kaut kas briesmīgs, mēs nevaram to pietiekami labi ietērpt vārdos. Tādēļ izmantosim skaidru valodu, atbilstošu terminoloģiju, vēršoties pret šo briesmīgo sieviešu cieņas noliekšanas formu mums noteikti vajadzētu padomāt, ka tā ir uh, genocīda forma, uh, sieviešu dzīvības, sieviešu cieņa regulāri tiek bradāts kājām. Mums to vajadzētu ņemt vērā, un mums ir kaut kas jādara, jāvērš pret šo briesmīgo vardarbības izpausmu. Varbūt, ka modernajā cilvēces vēsturē šī ir pirmā reize, kad mēs piedzīvojam gan fizisku, gan morālu sieviešu iznīcināšanu. Paldies! Paldies, Donska kungs! Tagad man ir liels prieks dot vārdu Eiropas komisijas pārstāvim. Tizons kundze, Viņa pārstāv uh, attīstības ģenerāla direkciju, viņa ir nodaļas vadītāja. Lūdzu, jums vārds. Merci, madame la présidente. Je voudrais... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu pavisam īsi uzstāties un atsaukties uz uh, pāris uh, runātāju teikto. Ir skaidrs, ka uh, cilvēktiesības ir uh, viens no būtiskākajiem punktiem Eiropas Savienībā. Uh, un tā mēģina šīs cilvēktiesības uh, uzsvērt uh, uh, kontaktos ar partnervalstīm. Kādēļ šī situācija ir ļoti smaga? Tie, kas uzstājas pirms manis, to uzsvēra. Un tas ir patiesi uzbrukums cilvēku cieņai. Seksuāla vardarbība, bērni, karavīri, nogalināti cilvēktiesība aizstāvji, uh, visas iespējamās eh, cīņas un izsekošanas, viss tas notiek KDR. Tādēļ mums ir jāvērst cilvēku uzmanību uz to un uh, jārunā arī ar politiķiem KDR, kā arī jāuzsver tas kontaktos starp ES un KDR. Ir jāvēlo civilā pilsētiskā sabiedrība, kas būtu atšķirība, un jārīkojas eh, tā, lai mainītu situāciju un neviens nerunāja par parlamentu. Vajadzētu atbalstīt parlamentu Kongo. Mums vajadzētu veidot upuru atbalsta programmas. Cilvēktiesības ir universālas. Un šādā izpratnē KDR sarunās ar to es ir ļoti uzmanīga vērtēt situāciju. Uh, un uzmanīgi sako situācijas attīstībai. Cilvēktiesību uh, starptautiskās organizācijas uh, pārstāvji ieteikumos um, tika runāts par uh, dialogu. Mēs arī vēlamies astoto pantu, ko tu nolīgumā izmantot un paplašināt sadarbību ar Kongo pati, ja mūsu uh, kontakti ar iestādēm to jau paredz, bet jums ir taisnība, ka šis astotais paragrāfs jāpadziļina un jāizvērš plašāk. Tagad par pilsonisko sabiedrību runājot. Jāsaka, ka eh, Eiropas komisija sadarbojas ar pilsonisko sabiedrību un dažādām organizācijām un paredzam budžeta līdzekļus. Pēdējo piecu gadu laikā mums ir aptuveni 50 partnerattiecības nodibināts ar organizācijām dažādos valsts reģionos kas atbalsta, piemēram, upurus, veic civilo darbu, palīdz bērniem, kas dzīvo uz ielām, atbalsta plašsaziņas līdzekļus, vietējās plašsaziņas iestādes un mēģina risināt dažādas problēmas. Nepieciešams ilgtermiņa progress. Un tādēļ jāsaprot uh, problēmu konteksts, lai noteiktu prioritātes un pasākums. Kāda ir situācija cilvēktiesību jomā? Uh, ir tāda, ka tā atskatās uz ilgu vardarbības vēsturi. Uh, tas, un šī vardarbība, neskatoties uz um, nelielu progresu, aizvien vēl saglabājas dažādos valsts reģionos. Centieni izveidot uh, Kongo valstu par reģionālajiem kariem saskars ar daudzām pretrunām un šķēršļiem, un tos nevarēs atrisināt tikai īstermiņā. <clears throat> Īpaši runājot par cilvēktiesībām. Uh, ir nepieciešama politiskā griba, bet arī tiesību valsts, tiesiska valsts, un šajā jomā daudz kas vēl ir jādara. Tāpat arī uzsveršu to, ka valsts un tās administrācija daudzās jomās nerīkojas pietiekam aktīvi. Nesodāmība valda, neskatoties uz centieniem to pārtraukt. Uh, ir daudz trūkumu Kongo tiesiskajā sistēmā, tieslietās. Uh, un pat pieejai šādai e, tieslietu sistēmai, ne visi pilsoņi to var izmantot. Un bez tam visa sodu sistēma jāapārveido un jāveido krimināltiesības kā tādas vispār. Konflikti ir radījuši ārkārtīgi sarežģītu situāciju drošības spēkos. Mm, reformas tiek veikts, bet pārāk lēni. Un tas ir nepieciešams, ja grib veidot tiesisku valstu. Eiropas komisija un Eiropas Savienība ir satraukti par šo faktu, un tas jau ilgi. KDR eh, ES personā ir, sat, eh, ir atrads konstruktīvi partneri, jo tiek strādāts pie eh, rekonstrukcijas, pie tiesiskas valsts izveidas, un jāturpina centieni, orientējoties uz noteiktiem mērķiem, ja atbalsta konflikta pārtraukšanu nesenā laikā, jo visas tiesības mm, netiek īstenotas. Un mēs uh, konstatējam, ka uh, iedzīvotājs vien vēl tiek apdraudēt un cīņas noteikti turpinās kā prioritāti jānosaka tas, lai sadarbība ar uh, Kongo iestādēm no Eiropas Savienības puses veidotos tā, lai veicinātu cilvēktiesības. Bez tam ir jāatjauno tiesisks valsts, kādai ir jāatjauno tieslietu sistēma, policijas sistēma kopš 2004. gada. Es ir simtiem miljonu eiro iztērējis un daudzas programmas veicinājis gan tieslietās, gan policijas jomā mm un ir nepieciešams reformas, lai darbs būtu veiksmīgs. Ir jāmodernizē tieslietu sistēmu, jāveido tiesas, jāpalīdz uz uh, upuriem, jāstiprina uh, administratīvā pārvaldība, jāapmāca uh, cilvēki, kas strādā tieslietu un policijas sektorā. Tātad uh, mūsu politikas ir ļoti nozīmīgas lai mūsu pieeja būtu integrētas drošības sektorā. To mēs nevaram eh, paveikt bez politiskas vairs. Priekšstādātāja pārtrauc runātāju. Es atkal Redzēju, ka kol, nu, tulka nevar eh, paspēt iztūkot, jūs pārāk ātri runājat. Man viens kolēģis pat zīmi jau deva. Es domāju, ir labāk runāt brīvi, nevis lasīt papīru. Atvainojot, es eh, noslēgumā runāšu lēnāk. Visi mūsu centieni uh, ir apvienoti arī ar dalību valstu centieniem, kā arī ar EIPOL, ESEC eh, organizāciju darbību. Tās uh, darbojas šajā valstī, lai uh, veicinātu uh, drošības sektora reformas Un pirms tam es runāju par tieslietu sektoru un par policijas darba reformām. Mēs redzam, ka izaicinājumi ir ārkārtīgi plaši KDR. Starptautiskā sabiedrība pievēršas uh, un īstenos savas atbildības puses, bet uh, darbam jānotiek ir arī mūsu partneriem. Paldies! Paldies! Es vēlējos jums atgādināt, ka tad, kad ārlietu ministra Klintone e, devās uz Kongo, e, pagājušā gada augustā viņai bija 17 miljoni e, dolāru plāns, lai varētu cīnīties pret izvarošanām. Viņa teica, ka tā ir ļaunākā vardarbības izpausme, un pateicoties šai programmai bija paredzēts apmācīt ārstus, kas varētu aprūpēt izvarošanas upurus, dokumentēt šos notikumus, Un es vēlējos eh, pavaicāt, eh, ko Eiropas Savienība varētu darīt, lai aktīvāk cīnītos pret šo briesmīgo problēmu. Es domāju, ka AKK ES parlamentārajā asamblējai tas būtu īstais uzdevums. Protams, arī Mišelkungs, kādreizējais attīstības komisārs, eh, būs viens no šīs asamblējas līdzpriekšsēdētājiem. Tātad vajadzētu noteikti šajā tematikā iekļaut vairāk cilvēku tiesību. Uh, jautājumu, un mēs varētu arī aktīvāk sadarboties ar attīstības komiteju. Vai kāds vēl vēlas izteikties? Tagad es dotu varbūt vārdu trim runātājiem, trim viesiem, lai viņi varētu atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Tātad katram pa pāris minūtēm. Makulskungs, jūs pirmais lūdzu. Merci, madame la. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies uh, deputātiem, kas izteicās. Protams, ka esam viensprāts nosodot uh, vardarbību un uh, izmeklēšanas komisijas izveidai piekrītam. Bet, nu, pavisam konkrēti šīs uh, pamatnostādnes, kas ir saistītas ar cilvēktiesību aizstāvju aprūpe un aizstāvība nav pietiekami īstenotas, nav nekāda, teiksim, atbalsta politiskā plāksnē, lai atbalstītu cilvēktiesību aizstāvju darbību, kas ir nu, visvairāk redzena un visaktīvāk darbot. Nav nekāda atbalsta neatkarīgām organizācijām kas uh, savukārt ir arī vistrauslākās un vismazāk institucionāli aizstāvēts un saskars arī visplašākajām represijām. Runājot uh, par politisko dialogu. Komisija mums saka, ka dialogs eksistē un tā tālāk, bet mēs viņu neredzam. Mēs viņu, teiksim, konkrētajās vietās nemaz ne, nesajūtam. Uh, kas mums šodien var teikt, eh, kad un kur ir notikusi pēdējā politiskā dialoga sēde, kas atbilst 8. pāntam, un kāda ir bijusi darba kārtība, ko ir atbildējušas eh, varas iestādes, eh, nevis Kongo cilvēktiesība aizstāvja. Šie cilvēktiesība aizstāvji darbojas, lai uzlabotu cilvēktiesību situāciju, bet mēs neesam neinformēti, ne eh, zinām, kas notiek, ne arī ar mums konsultējas. Jā, protams, tiek runāts par pilsonisku sabiedrību. Bet uh, tas nenotiek eh, tieši, un darbība nenotiek tieši, lai uzlabotu cilvēktiesības un uh, konsultējas ar tiem, kas ir pie varas, uh, kas ir varas gaiteņos. Es pats to esmu redzējis un es piedzīvoju to visu laiku, to, kā ar mums nekonsultējas. Jā, uh, delegācijai, kas dotos uz Kongo, bet ne tikai par sieviešu vardarbību, jā, protams, kā arī mēs esam par šo jautājumu norūpējušies un ne tikai par dabas resursiem, bet arī par uh, aizstāvjiem un par policija, Eiropas Savienības politikas izveidi, kas konkrēti darbotos uh, mūsu valstī. Lai uh, atbildētu uz uh, komentāriem, ko izteica Danska kungs. Jā, tā ir taisnība, ka sievietes ir pirmie upuri un uh, nevā, nesodāmība uh, valda. Tas ir jāsaka, un tāda ir šī situācija. Par kultūras relativismu mūsu organizācija un tās locekļi ir veidojuši informācijas kampaņu, lai vērst sabiedrības uzmanību uz šo problēmu priekšsēdājs kundze, tas ir tas, ko es gribēju kā atbildu teikt un atbildot uz godāto parlamentu deputātu teikto. Šie bija ļoti vērtīgi atzinumi, saka priekšsēdētāji, un es jums varu apsolīt, ka šīs uzklausīšanas turpinājumā es sazināšos ar vēstnieku un Tāpat eh, varbūt, ka varētu nosūtīt eh, vēstuli Eiropas Savienības delegācijai Kongo, lai uh, varētu palūkoties, kā izkopt šos kontaktus ar uh, cilvēktiesību aktīvistiem un uh, pilsonisko sabiedrību. Varbūt, ka komisijas pārstāvi varētu kaut ko pateikt šajā saistībā. Tātad šīs prasības, ko izteica Mukulas kungs, un e, vērtīgie ieteikumi varbūt vajadzētu palūkoties, kā tos labāk īstenot. Tā tad ir jābūt efektīvākai un konkrētākai Eiropas Savienības vadlīniju īstenošanai, kas skar e, cilvēktiesību aspektus Kongo un e, viņš tāpat pieprasa, lai Eiropas Savienības un dalību valstu diplomātiskās pārstāvniecības Kinžasā sarīkotu tikšanos e, ar e, vietējām iestādēm un cilvēktiesību aktīvistiem, lai varētu identificēt brīdināšanas mehānismus, lai labāk varētu aizstāvēt cilvēktiesību cīnītājus. Tātad vai ir iespējams to īstenot? Merci, Madame la Présidente, de me donner la parole. Paldies, priekšstādājs Kondis, ka dod man vārdu. Mēs uh, pat labāk paplašināti uh, ieviešam cil, uh, pamatnostādes, lai aizstāvētu cilvēktiesības. Uh, Stratēģija tika noteikta martā, tā paredz dažādus mehānismus vērst uz cilvēktiesību aizstāvību un atļauj tieši kontaktu starp Eiropas Savienības vēstniecībām un cilvēktiesību aizstāvjiem steidzamības gadījumos. Uh, vēstniecības palīdz juridisku problēmu gadījumos un apmeklē arī uh, nevalstiskās organizācijas, kā arī kontaktējas ar cilvēktiesību aizstāvjiem. Jā, to var uzlabot, bet nu, šī programma ir izveidota martā un vēl nav īsti daudz koordinācijas uh, starp mūsu organizācijām un ANO. Un mēs strādājam, sadarbojamies ar ANO misijām, lai veicinātu cilvēktiesību uh, situācijas uzlabošanos. Tagad par astoto pāntu politisko dialogu un pamatnostādnēm. Uz kā um, balstās astotais pants. Pēc iespējas elastīgāk jāveido sadarbība, un es piekrītu arī starptautiskās cilvēktiesībās sardzības organizācijas pārstāvim, ka jākonsultējas vispirms ar cilvēktiesību uh, aizstāvjiem, pirms veidot politisko dialogu vai pārtraukto. Uh, Domāju, ka astotais punkts jāpadziļina, tā darbība jāizsverš, bet nu nevaram aizmirst to, ka jādiskutē arī ar pārvaldes institūcijām un jāveido strukturēts un uh, varas iestāžu akceptēts dialogs. Paldies! Paldies! Nākamais jautājums varbūt būtu patiešām Eh, interesanti zināt, ka šī stratēģija ir tikus pieņemta martā, bet eh, kā NVO varēs to mm, izjust uz savus ādas, kāda būs taustāma ieguvuma? Oui, euh, Madame la Présidente, comme vous le savez, donc Jā, priekšstādātājs Kons, kā jūs zinat, Spāņu prezidentūras laikā tika mēģināts tādu lielu impulsu dot, lai pamatlīnijas ieviest, lai aizstāvētu cilvēktiesību aizstāvis un visas delegācijas, visas misijas ir pievēršos šim jautājumam ar ES delegācijām un arī dalību valstu vēstniecībām. Pat labam šīs lokālās stratēģijas direktīvas respektīvi pamatnostādņu ieviešanai ir izveidotas, Un runājot par uh, reklamēšanu, dalībvalsts uh, nolēma, ka uh, valstīs, kur šāda stratēģija ir, tās tiks veidota, bet nu vēl nav tādas vienošanās par publisku informēšanu. Jo dažkārt ir ļoti sarežģīti šajās valstīs var uh, reklamēt šādu stratēģiju pašu kā tādu, saskarotos ar uh, valsts pārvaldu vai citām grupām. Uh, Un tas eh, dažkārt varētu būt eh, sarežģīti attiecībās cilvēktiesību aizstāvjiem un to aizsardzību arī. Tātad cilvēktiesību aktivitātes aizstāvot, eh, nozīmīgi ir tas, ka tā vispār pastāv tāda iespēja šajās valstīs. We, course, have... Jā, protams, mēs ļoti labi apzināmies to, ka ir jāaizstāv cilvēktiesību cīnītāji. Mēs negribam publicēt informāciju, kas uh, varētu kaitēt ļoti svarīgām interesēm vietējā līmenī, taču es uzskatu, ka noteikti pienāks laiks tad, kad sabiedrībā vajadzēs uzzināt vismaz dažus elementus no šīs informācijas. Protams, ka Eiropas Savienībā pastāv arī noteikumi par uh, publisku pieeju dokumentiem. Varbūt vajadzētu vienreiz to pārbaudīt, cik tālu šīs vietējās stratēģijas ir uh, publiskas. Šajā, šajā, šajā regulā ir skaidri nosacījumi, kad nedrīkst publicēt konkrētas, konkrētas elementus no informācijas. Šķiet, ka tika uzdots jums arī jautājums. Paldies, ka devāt man vēlreiz vārdu. Es vēlētos izteikties īsi un uh, nedaudz komentēt konkrētākus jautājumus par Kimberlijas procesu, kā arī par uh, Ķīnas lomu. Es eh, personīgi atbildēšu deputātam uz šo jautājumu pēc tam, kad būšu konsultējusies ar analītiķi, kas pašlaik darbojas konkrētajā vietā, un tad es arī varēšu sniegt konkrētākus faktus. Gribētu teikt, ka jebkāda veida tehnisks risinājums attiecībā uz eh, nelegālu dabas resursu ieguvi ir eh, kaut kādā veidā jāpārbauda, jāskata caur politisko prizmu. Tas nozīmē, ka ik viens risinājums ir jābalsta uz vajadzību analīzi, bet tajā pašā laikā to vajadzētu izskatīt arī politiskā nozīmē un jāpaskatās, vai politiski tas ir īstenojums Kongo kontekstā. Tas it īpaši attiecas uz dabas resursiem, bet to pašu mēs varam mācīties arī no drošības sektora reformas, no tā, ko mēs pieredzējām šīs reformas laikā. Nelegāla ekonomika kaut kādā veidā spiež valdību īstenot starptautiskus un vietais noteikumus. Tirzniecība un nelegālā uzņēmēja darbība plaukst vairāk nekā oficiālā ekonomika. Kaut kādā veidā tas eh, dod labumu visām konfliktā iesaistītajām pusēm. Tika izteikti arī komentāri par politisko dialogu Uzskatu, ka būtu interesanti paskatīties, kā šīs sarunas par nelegālo dabas resursu tirzniecību varētu tikt iekļautas arī politiskajā dialogā 8. panta ietveros. Jebkāda risinājumi vai iespējamā politika, ko jūs izlemtu pielemt, pieņemt, arī būtu jāpārbauda balstoties uz konkrēto politisko realitāti valstī. Yeah, Lielas paldies Biskaldī kundzei par šiem izcilajiem priekšlikumiem. Gočākungs, jūs vēlējāties arī īsi izteikties. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze. Pavisam īsts komentārs. Es saprotu, ka es citēju ļoti daudz statistikas savā prezentācijā, un uh, Tas var būt sarežģīti, jo es runāju ļoti ātri, vēlreiz par to atvainojos. Taču es gribētu teikt, ka viens no mūsu ziņojumiem ir iekļauts dokumentos, ko jūs visi šodien saņēmāt. Ir arī kāds uh, aktuālāks ziņojums, kur ir runa par uh, sievietēm un bērniem, un ir tīpaši par uh, Kivu reģionu. Tas tiks publicēts nākamnedēļ. Tur jūs redzēsiet gan statistiku, gan arī rekomendācijas. Un vēl, pavi, vēl pavisam īsi otrs komentārs. Gribētu piekrist Komešas kundzes komentāriem par Jusek misiju. un arī par resursu līmenī, gan finanšu, gan cilvēku resursu ziņā. Tas pat tiešām ir neadekvāti, ņemot vērā to, cik šis uzdevums ir liels un sarežģīts. Tomēr ir jāatcerās, ka ļoti daudz ir ticis sasniegts, neņemot vērā to, ka resursi ir bijuši ierobežoti. Noteikti būtu jāizsaka uzslavu šiem cilvēkiem. Bet tā kā pašlaik tiek pārskatīts mandāts, es domāju, ka mums vajadzētu arī paskatīties uz dalību valstu pienākumiem vajadzētu nodrošināt, lai šie cilvēki uz vietas, kas tur strādā, arī saņemtu viņiem nepieciešamos resursus. Paldies, Gočāka kungam! Tagad došu vārdu noslēguma piezīmēm manai līdzpriekšēdētājai, attīstības komitejas līdzpriekšēdētājai. Vēlreiz liels paldies priekšēdētāji par to, ka organizējāt šo tik svarīgo uzklausīšanu. Kā jau tika minēts, Nav nekādu šaubu, ka situācija Kongo Demokrātiskajā republikā patiešām ir dramatiska. Protams, ir jāatcerās, ka tiek uh, nogalināti politiski oponenti, tiek spīdzināti civiliedzīvotāji, tie cieši no dažādām pazemojošām darbībām. Pagājušā nedēļā Strasbūrā, pagājušās plenārsesijā Strasbūrā mēs diskutējām par dažiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Protams, ka pilsoniskā sabiedrība arī būtu jāiesaista man īpaši skar minoritātes Kongo Demokrātiskajā republikā. Šīs minoritātes eh, cieš katru dienu, tās eh, ir spiestas izceļot no savām mājām, no saviem dzimtajiem ciematiem, bet ne, tas nebūtu nenozīmē, ka viņu dzīves apstākļi uzlabojas, jo viņi nepārtraukti cieš no vardarbības. Es domāju, ka mums kopīgi vajadzētu pārdomāt, ko mēs varētu darīt. Kā jau es teicu, mums ir daudz starptautisku instrumentu. Komišas kundze tos labi pārzina. Tāpat arī mūsu mandāta sākumā bija uzklausīšana ar mūsu komisāru. Tagad tā kā ir cits komisārs, es domāju, ka mums vajadzētu atgriezties pie šādām kopīgām uzklausīšanām, un varbūt mums vajadzētu aicināt arī augsto pārstāvi un arī komisāru, attīstības komisāru un humanitārās palīdzības komisāru ierasties pie mums, tā lai viņi varētu mums prezentēt reālu stratēģiju, ņemot vērā to, ka situācija patiešām ir sāsinājusies. Mēs tāpat varētu doties arī uz ANO un arī uz ANO cilvēktiesību padomi. Ir bijuši arī tādi gadījumi, kad tieši karavīri ir uh, izvarojuši sievietes Kongo. Tiešām situācija ir dramatiska. Es zinu, ka ANO var pieņemt uh, attiecīgus pasākumus pret armiju, kas uh, galu galā tiek nosūtīti tur, lai aizstāvētu civiliedzīvotājus, nevis lai uh, veicinātu vardarbību. Tāpat mēs varētu arī uzaicināt eh, pārstāvis no starptautiskās krimināla tiesas. Varbūt mēs varētu šo uzklausīšanu organizēt kopā. Mums ir jācīnās pret nesodāmību, jo šķiet, ka pašlaik nekas nedarbojas, varas iestādes ir bezpalīdzīgas. Es patiešām domāju, ka mums vajadzētu aktīvāk rīkoties. Ir jādomā gan par sieviešu situāciju, gan par pilsoniskās sabiedrības situāciju, ir jācēnās arī pret nesodāmību un ir jādomā par sankcijām. Vēlreiz paldies par to, ka uzaicinājāt mani un arī visu attīstības komiteju. Es patiešām ceru, ka pēc brīvdienām mēs varēsim atgriezties pie šiem jautājumiem. Paldies, Kretu kundzei! Paldies arī uzaicinātājiem runātājiem! Mēs vēlamies daudz eh, drosmes un arī veiksmes! it īpaši Sapo Mukulu kungam viņa ļoti svarīgajā darbā. Mēs redzam, ka jūsu prasības un uh, lūgumi ir visnotaļ saprātīgi, un mēs noteikti tos neaizmirsīsim. Uzskatu, ka mana līdzpriekšēdātāja un arī es varētu tikties ar Mišelu kungu, kurš ir līdzpriekšēdētājs AKK ES parlamentārajā asamblējā. Viņš noteikti varētu pārņemt daļu no šīm rekomendācijām un arī idejām, kas tika paustas šajā uzklausīšanā uh, uz nākamo parlamentāro asamblēju, kas notiks decembra sākumā Kinšasā. Lielas paldies! Pavisam īstajā laikā tāpā ienāk Elmārs Broks. Viņš nāk tieši pareizajā brīdī, nevienu sekundi vēlāk, nevienu sekundi ātrāk. he always wants to sit down here. Yeah. Yeah. Elmar, you are free to choose your. Elmar, lūdzu, izvēlieties vietu. Jums vienmēr ir tiesības brīvi izvēlēties vietu. Yes. Um, I, it's my pleasure to... Man ir uh, liels prieks sveikt pie mums mūsu kolēģi Elmāru Broku. Viņš mums paskaidros šo pēdējo kompromisu, par kuru tika noslēgtas sarunas Madridē pagājušajā nedēļā, tā saucamajā kvadrilogā. Vienošanās par Eiropas ārējās rīcības dienestu. Broka kungs ir bijis viens no galvenajiem sarunu vedējiem. Ja ir jāsaka, ka cilvēktiesību apakškomitejas vārdā mēs esam ārkārtīgi apmierināti par rezultātu, gan par uh, štāba atrašanās vietu un līmenī, gan arī par uh, Eiropas Savienības uh, delegācijām ārvalstīs. Mēs ļoti labi apzināmies, ka kompromisā ir ietverta konkrēta apņemšanās par eh, cilvēku tiesību arhitektūru. Vispārīgākā līmenī, protams, ka mums ir prieks par to, ka Eiropas parlaments ir ieguvis ļoti daudz arī caurredzamības un atbildīguma ziņā. Mēs esam ļoti priecīgi, ka mūsu centieni apakškomitejas līmenī eh, gūt piekļuvi dokumentiem arī ir atainoti galīgajā paziņojumā. Tagad es vēlētos dot vārdu Broka kungam, lai viņš mums paskaidrotu šo kompromisu, un varbūt viņš varētu arī pateikt pāris komentārus par cilvēktiesībām. Paldies, priekšstādājs kundze, par iespēju izteikt pāris piezīmes. Mēs jau esam diskutējuši par šo jautājumu, un patiesi kompromiss, kas ir sasniegts, atbilst būtiskajos jautājumos mūsu priekšlikumiem. Nu, nevienmēr tas ir formulēts, kā mēs to gribam. Protams, ka tas ir kompromiss starp uh, četrām pusēm, tās ir institūcijas, ja tā var teikt. Un, nu, kompromiss ir kompromiss. Bet mums jākonstatē, ka Es domāju, ka četros punktos, kas varētu būt īpaši interesants jums, un pēdējais ir cilvēktiesības, ka mēs esam pavirzījušies uz priekšu, un mēs varam to uh, noslēgt. Būs dienests, kas uh, būtiski stiprinās Eiropas Savienības rīcības spēju, ja tas pareizi tiks vadīts un ja būs par, uh, pareizais uh, personāls pieņemts. Uh, un arī šīs teorētiski izveidotās struktūras piepildīts ar saturu un, un dzīvi. Mēs devām šo institucionālo ietvaru un uh, tad cilvēki veidos konkrēto darbību. Un otrkārt, kopienas metode ir nostiprināta. Katrā uh, instrumentā tas ir īpaši uzsvērts. Uh, ir īpaši instrumenti, kur sadarbība ir ar KDP. Tur, kur ir teikts, ka ir kopienas atbildība, tas netiek mainīts. Tas tiek uzsvērts. Gadījumos, kad komisija pieņem lēmumu un ies, iesniedz priekšlikums par budžetu, viss budžets ir trešajā sekcijā, un tas ir komisijas Un arī šeit uh, kopienas metoda tiek uh, uh, nodrošināta, kur kaimiņa uh, attiecība politika vai attīstības politika tiek definēta, un arī tur, kur uh, stabilitātes instrumenta uh, pielietojums tiek definēts, kā arī cilvēktiesība instruments pielietots. Situācija ir tāda, ka kopējā institūcija atbildība ir saglabāta vai uh, konkrēti ierakstīts un noteikts, ka augstā pārstāve uh, Eh, darbojas kā eh, komisijas vicepriekšsēdētāja. Un tas eh, ir tieši tas, ko vajadzēja. It īpaši ārlietu drošības politikā kopienas metodas īstenojumā tas nav īsti viegli, jo tieši šeit ir šī, šī dalījuma līnija starp starpvaldību pieeju un kopienas pieeju. Uh, tieši par šo punktu, kā tas būs struktūrās atrisinājums. Līdz pēdējām dienām burtiski tika vestas sarunas, lai pavisam skaidri noteiktu to, ka nu tā nedrīkst pieļaut tādu, tādu pakāpenisku, uh, vienkārši uh, st šīs starpvaldību pieejas uh, īstenošanu un mēs esam raudzījušies, lai noteikti atbildība arī tiktu fiksēta. Un, protams, arī ir runa par kontrols un uh, budžeta tiesībām, un līdz ar to mēs paši vairāk ietekmēsim ārpolitiku un arī kopējā ārē drošības politiku. Ne tikai izmantojot budžetu līdzekļus, bet īstenot arī to, ka mm, šis nav viss, ļoti daudz, kas tiek uh, no padomas pārnests uz uh, ārējas. Uh, uh, rīcības dienestu. Un līdz ar to veidojot budžetu, Tieši tāpat, it kā tas būtu komisijas eh, budžets, eh, izmantot budžeta kontrola tiesības un arī budžeta pieņemšanas instrumentu. Līdz ar to arī šeit kontrolas tiesības eh, tiek īstenotas, jo līdz šim, tad, kad mēs runājam par ārpolitiku un KDP un to īstenoja padomu, Tad, nu, balstoties uz šo džentlmeņu vienošanos starp parlamentu un padomu, mēs tikai ierobežotu varējām uh, Um, kontrolēt situāciju un pārvaldīt to, bet tagad um, tas būs savādāk, mums būs pilna atbildība un nekādai pie misijas uh, būs uh, skaidri uh, strukturēts, detalizēts, būs skaidra, skaidra pozīcija un arī, piemēram, par Afganistānas misiju. Uh, un vairāk varēsim, teiksim, saprast, kas ir militāri iesaista un kas ir atbilstoši cilvēktiesībām un attīstības politikai, un varēsim arī to būtiskāk kontrolēt. Tas ir nozīmīgi. Arī politiskā izpratnē. Kā kontrols darbs uh, budžetā ja, nu, kļūst ļoti nozīmīgs. Es domāju, ka būtiski arī tas, uh, lai uh, cilvēktiesības tikt iekļauts arī KDP un augstā pārstāve ir piekritus, ka ne tikai budžeta jautājumos, bet visos jautājumos, kas skar KDP misijām, būtiskām stratēģijām un citiem jautājumiem parlaments un parlamenta komitejas eh, saņem konsultējošas tiesības pirms tiek pieņemta lēmuma. Tas nozīmē, ka mēs eh, daudz plašāk eh, varēsim izmantot tās iespējas, lai sāktu diskusijas, lai diskutētu iepriekš. Un tad arī pārbaudīt kā cilvēktiesība principi tiek īstenot. Un noslēgumā priekšstādājs kundze jūs zint un norādījāt uz to, ka augstā pārstāve viennozīmīgi fiksē savu pozīciju un nosaka to, ka katrā Eiropas Savienības vēstniecībā būs par cilvēktiesībām atbildīgais un būs nodaļa, kas nodarbosies ar cilvēktiesībām ārējais, Eiropas ārējās rīcības dienestā. Līdz tim tas bija tāds uh, strīdīgs jautājums, bet nu tagad ir skaidri pārņemts. Un uh, tieši arī jūs darbam būs konkrēti sarunu partneri. Un pēc tam mēs sasniedzām vēl to, ka ne tikai ieceļot uh, jaunus uh, vēstniekus, stājoties amatā, uh, ka tie tiksies ar ārlietu komiteju, bet ka nākotnē Eiropas parlaments arī uh, ārējo pārstāvniecību uh, Uh, pārstāvis var ielūgt. Uh, līdz ar to afet komiteja un citas daudz uh, plašāk varēs no vēstniecības, kur ir noteikta krīze un kur cilvēktiesības netiek ievērotas, varēs ielūgt un diskutēt vai īstenot uzklausīšanas un līdz ar to stiprināt mūsu politiku. Es domāju, ka tas mūsu politikas īstenošanai ir ārkārtīgi nozīmīgi, jo pašā procedūras sākumā uh, Daudzkārt par to tika diskutēts. Jo mums kā parlamentam jānonāk pie situācijas, ka mēs ne tikai cilvēktiesību rezolūcijas pieņemam, Eiropējas par to, lai cilvēktiesību klauzulas tiktu ietverts līgumos, bet mēs varam kontrolēt. Mēs kom varam kontrolēt šo operatīvo pusi, lai tas patiesi tiktu piepildīts arī ar saturu. Tas nozīmē, ka kontroli par to, vai uh, izpildvar to arī īsteno, ir izšķirīgi nozīmīga. Un es domāju, ka šeit runājot par parlamenta tiesībām, kādas mēs saņemam, struktūras, par kurām esam vienojušies, un šīs mūsu iespējas ir palielinājušās saprātīgi rīkoties. Paldies! Thank you, Mr. Brock. Paldies Broka kungam. Domāju, ka mēs noteikti varam jūs uzteikt arī personiski ņemot vērā jūsu sasniegums un aktīvo iesaistu šajās patiešām sarežģītajās sarunās. Man ir divi jautājumi. Šķiet, ka lēmums tiks pieņemts nākamnedēļ parlamentā, bet kādi būs turpmākie darbi, kāda būs īstenošana, jo komanda jau turpinās pie tā viss strādāt. Eh, kā mēs varētu sekot īstenošanas procedūrai, lai parūpētos, ka tas notiek vislabākā iespējamā veidā. Otrs jautājums par uh, iestāžu nolīgumu, par parlamentu piekļuvu informācijai. Vai jūs varētu ņemt vērā apakškomitejas uh, intereses, jo mēs varbūt līdz šim neesam bijuši uh, um, pietiekami aktīvi iesaistīti 2002. gadā noslēgtajā iestāžu nolīgumā. Mums bija ļoti konstruktīvs dialogs ar dienestiem par to, kā mainīt šo situāciju, bet uh, izskatās, ka tas noteikti arī būs viens no sārunu tematiem, kad runāsim par iestāžu nolīgumu. Varbūt jūs varētu atbildēt uz maniem diviem jautājumiem, pēc tam došu vārdu kolēģiem. Wie der Prozess insgesamt laufen wird. Ja, es Es gribu, ka pat labam priekšsēdētāja konferences pat labam mm, runā par daļu no šiem jautājumiem. Process līdz šim ir uh, bijis plānots un arī uh, saskaņots, ka līdz pirmdienas vakaram visas uh, komitejas uh, nodos atzinums, izdarīs savus uh, secinājumus. Otrdien pēcpusdienā AFET komiteja pieņem šo ziņojumu Tas tiek izsūtīts kolēģiem tā, lai otrdien un trešdien par to varētu runāt politiskajās grupās un ceturtdien, lai par to varētu nobalsot. Vai ceturtdien būs šis balsojums, par to ir dažādi viedokļi. Manā skatījumā ir nozīmīgi, lai mums būtu šis lēmums un lai mēs trešdien varētu diskutēt, lai politiskās grupas varētu uh, um, diskutēt un runāt par um, Eštons kundas apņemšanos, uh, vai noslēdzošais um, balsojums būs jūlijā vai septembrī, nu, tas nav tik, teiksim, nu, izšķirīgi, ka mm, pilnīgi nozīmīgi, bet, nu, būtu labi, ja mēs to jautājumu atrisinātu. Un mēs turpināsim darbu, un daudzās jomās mums būs jāpadziļina um, darbība, piemēram, par mm, finansu regulāciju un arī par personālu. Un šos jautājumus mēs varētu sākt uh, risināt septembrī vai oktobrī, bet nu katrā gadījumā secinājums par šiem ziņojumiem mums vajadzētu tad diskutēt, kad padome lēmumu konsultācijas procesa ietveros uh, būs strādājis, jo ja padome neturēs to, par ko esam vienojušies, tad mums aizvien vēl ir iespēja uh, bremzēt, izmantot pirmo uh, pāntu un nemainīt finanšu regulācijas pirmo daļu. Un par personāla nolikumu eh, runājot eh, racionāliem. Un, eh, teiksim, mums jā, jābūt tā, lai būtu vienādas tiesības tiem diplomātiem, kas tiek pieņemti balstoties uz termiņu līgumiem. Un mums jādiskutē ar padomu un jāskatās, lai padome mm, nu, nepārspētu mūsu un uh, pilnīgi godīgi un atbilstīgi rīkoties, jo citādi pretējā gadījumā varētu būt zināms problēmas. Tagad par ieviešanu. Mēs ļoti intensīvi ar šo jautājumu strādāsim. Būs saturiskā eh, ieviešana un eh, atbildīgās eh, komitejas par to rūpēsies un raudzīsies arī cilvēktiesību apakškomiteja un, protams, arī budžeta un budžeta kontrolas komitejas aktīvi strādās. Un mums jāsaka, ka starp saturiski strādājošiem komitejām un budžeta komiteju nu, jāsadarbojas, jāraksta viens otram. Jo mūsu skatījumā, ja ieviešana nav saprātīga, tad mums jābrīdina kolēģi budžeta komitejā, lai var nu, budžeta um, iespējas var tikt izmantot kā, tā kā tāds uh, trumps parlamenta darbībā, lai uh, norādītu padomē, ka tai jāievēro tas, par ko esam vienojušies. Bet, nu, tās ir tādas spēles, pa kurām es nemaz negribu pieminēt un uh, pievērsties tam. Vienkārši būtu labi, ja mēs no atbildīgajām komitejām uh, pusgadu pirms uh, izveidas uh, aktīvi darboties, nu, līdz nākošā gada. Uh, pavasarim veidot varbūt un, un paskatītos darba grupā, kāds darbs ir paveikts un kā tad, kā tad situācija ir virzojusies, lai varētu veikt iz, izvērtējumu. Un jautājums par informāciju. Vispirms tiks pārbaudīts 2002. gada uh, iestāžu uh, nolīguma teksts. Tas ir nolīgums, kur šie pieci cilvēki ir uh, kā darba grupa vienojuši, vienojusies un strādās. Un otrs jautājums uh, ir tas, kas varētu būt interesants referents, kas tiek nosaukts komitejā, referentī, kas tiek nosaukt komitejās. Cilvēktiesību apakškomitejā un uh, sēde apakškomitejā ir tāds formāls afet nosaukums, un afet priekšsādātājs vai parlamenta uh, priekšsādātājs var vērsties un rakstīt eh, Eštāns kundzei un teikt, šeit ir referents, kurai, kuram jums būtu jādod iespēja ieskatīties dokumentos, iepazīties ar dokumentiem, lai viņš varētu uh, sastādīt ziņojumu. Piemēram, Afganistānas gadījumā. Tas, kas rakstīja ziņojumu par Afganistānu, tad šai personai vajadzētu eh, būt tiesībām ieskatīties noteiktās konfidenciālos dokumentos, lai šis ziņojums varētu tikt sastādīts profesionāli. Un mēs teicām tā, ka drošība drošības jautājumos AFET uh, komitejas priekšsēdētājs vai parlamenta priekšsēdētājs, nu, tā kā visa parlamenta uzdevumā sāk strādāt un nevis, teiksim, ka katru dienu kāds raksta kādu uh, jautājumu. Te jābūt nu, tādai noteiktai leģitimēšanas iespējai un arī tādai savstarpējai uzticībai un arī, teiksim, uh, nacionālās drošības jautājumā. Un ja tas nonāk pie tādas noteiktas drošības informācijas, tad jābūt sadarbībai, ja šie manas nosauktie pie cilvēki, teiksim, ir arī uh, darbojušies un uh, viņu rīcība ir bijusi atbilstoša. Paldies, tātad es uh, noteikti atcerēšos šos jaunos mehānismus, ko jūs minējāt. Es izlasīju, ka piekļuve dokumentiem ir eh, ierobežota tā tad eh, galvenokārt tie dokumenti, kas attiecas uz kārpu politiku, bet eh, mums ir ļoti tāda sarežģīta procedūra jāiziet, lai vispār varētu piekļūt dokumentiem, piemēram, kas attiecas uz cilvēktiesību dialogiem. Es ceru, ka kaut kas tomēr tiks uzlabots, ņemot to vērā. Jā, uh, Eh, protams, eh, mēs par to nevedām sarunas, saka Broka kungs. Mums ir jāsaka, ka tas ir iestāžu nolīgums un tā ir Lēnes kunga vadītā darba grupa. Un es domāju, ka šonedēļ par to Uh, notiks vienošanās tātad par uh, iestāžu nolīgumu kopīgi ar komisiju, un tas attiecas arī uz vispārīgiem caurskatāmības notikumiem. Protams, mums ir jāsaprot, ka KATP ir uh, pakļauts zināmai drošībai, jo tur ir arī iekļauts dalību valstu slepeno dienestu materiāls, un tādēļ vajadzētu parūpēties par īpaši augstu konfidencialitātes līmeni, bet, nu, es domāju, ka tas ir komisijas um, pilnvaras, viņiem ir jāievēro arī uh, Uh, caurskatāmības noteikumu, un tā tad to varētu arī iekļaut šajā iestāžu nolīgumā. Paldies! Vai kolēģi vēlētos izteikt komentārus vai jautājums Gomešas kundze lūdzu? Un paldies! Vēlējos pateikties Broka kungam par uh, veiktā darba apjomu. Ko es varu secināt? Dokumentā nav iekļauta atsauce, ka tiks eh, pārskatīts Eiropas attīstības fonds. Īstenībā ERAF eh, nu, ir ļoti vērtīgs. Mēs eh, par to jau apspriedāmies Kongo kontekstā. NVO sūdz, ka viņi nesaņem finansējumu no Eiropas Savienības, bet mēs īstenībā izdodam tik daudz līdzekļu, un komisija apgalvo, ka uz vietas tiek finansēta vesela virknē NVO bet tomēr izskatās, ka nauda nenonāk pareizajās rokās. Un mēs mēģinām izmantot šo procedūru, lai varētu parūpēties par šādu veidu politikas uh, finansējumu, bet tekstā tas nav minēts. Varbūt jūs varētu pateikt, nu kas īsti notiek, vai tiek vispār ieguldīti kaut kādi pūliņi, lai palielinātu parlamentu kontroli, vai turpināsim vienkārši ierastajā garā brauka kungs. Nu jā, tas jau vairākas reizes ir noticis, un tas ir atrunāts arī Lisabonas līgumā un līdz šim eh, tas tika izslēgts no līguma. Es domāju, tas ir noteikti saistīts ar to faktu, ka attīstības fonds ir instruments, ko mēs finansējam savādākā veidā, un arī kvotas šeit ir atšķirīgas salīdzinājumā, piemēram, ar uh, citu uh, kvotu sadalījumu, ņemot vērā dalību valstu uh, finansējuma proporciju. Un, protams, mēs esam šeit pārņēmuši lielu finansēju daļu un uh, salīdzinājumā ar citām valstīm varbūt uh, citu valstu pienesums ir augstāks. Un uh, varbūt ir tādi trūkumi, bet uh, mums vēl šajā sarunu kārtā neizdevās uh, sasniegt tādu skaidrību budžeta matērijā, kā mēs vēlējāmies. Un tālāk uh, informācijas tiesības piekļuvu dokumentiem, It sevišķi runājot par attīstības palīdzību, protams, šeit ir arī uh, nepieciešams uh, ieviest koplēmumu procedūru, un tas būtu attaisnojami, un mums ir jāpadomā arī par vispārīgajiem instrumentiem, ko varētu izmantot spēcīgāk, tad, ja ir nepieciešama piekļuva informācijai. Man jāatzīst, ja tad, kad viss beidzot būs uh, noslēgts, es domāju, būtu Eh, ļoti muļķīgi darīt kaut ko tādu, ka, piemēram, vicepriekšsēdētāji, eh, kas runā par kātpa, tagad vēlētos šeit ieviest konkrētas procedūras un mehānismus, eh, es īsti nerzin, ne, nesaprastu, kāda šeit ir atšķirība. Un mēs pēc tam tad kontrolas pilnvars nevarētu pietiekam labi diferencēt. Es uzskatu, ka izmantojot šo metodi, mēs noteikti varētu sasniegt progresu ārpolitikas jomā un e, īstenībā praksē, realitātē mēs varētu daudz ko vairāk sasniegt un nevajadzētu kaut kā pretlikumīgi rīkoties. Paldies, paldies Broka kungam. Tagad Vaiders kundz lūdzu. Paldies par paveikto darbu, paldies e, Broka kungam par paveikto darbu un es vēlējos uzdot uh, tādu jautājumu, kas arī skar cilvēktiesības. Tātad par šī dienesta nacionālo mm, meha, mm, struktūru, arhitektūru, jo uh, dalību valstu valdības, ir sevišķi mazāko valstu, jauno dalību valstu valdības ir nedaudz norūpējušās, kā tad tas viss izskatīsies. Uh, piemēram, eh, ka lielākās un pieredzējušākās dalībvalstis šeit eh, iespējams varētu dominēt. Nu, kāda tad ir situācija, cik tālu ir ievirzījušās šīs sarunas un eh, kādas varētu būt mūsu cerības, vai tiešām mēs varētu ticēt, ka jaunākās un mazākās dalībvalstis šeit būs pietiekami proporcionāli pārstāvētas? Tas ir mans jautājums. Paldies. And, uh, Paldies, Brokkungs, lūdzu. im ersten Ashton-Entwurf. Pirmajā Ashtons uh, uzmetumā šis jautājums nemaz nebija ietverts. Pēc tam pēc parlamenta spiediena un dalību valstu reakcijas bija izmaiņas uh, padoms uh, pozīcijā atbildot uz Ashtons um, dokumentu, kur tika runāts par geogrāfisko un dzīmumu līdztiesību. Mēs um, sasniedzām vēl papildus punktus un vairāk uh, nekā dalību valstis padome, uh, neskatoties uz veto tiesībām, kādas tām uh, ir būtu varējuši sasniegt. Es zinu diskusijas, kādas ir parlamentā. Es nezinu, vai mans uzdevums bija sarunās vairāk vēl saņemt nekā ārlietu ministru. Uh, atbilstošajās valstīs ar uh, viņu veto tiesībām būtu varējuši uh, uh, panākt. Nu, ko tas uh, tagad konkrēti nozīmē? Ir uh, noteikts, ka jāsasniedz uh, dzimumu un geogrāfiskais uh, sabalansējums un ka tas ir, ka tas ir tiesiski saistošs. Tas ir šādi tiesiski formulēts. Tie ir uh, saistoši. Un apsvērumos, man liekas, ka septiņi un tālāk ir rakstīts, ka šis geogrāfiskais sabalansējums it īpaši ir attiecams uz dalību valstīm, kas nav bijušas pietiekami plaši reprezentētas līdz šim, ka tam jābūt padziļinātām. Bez tam vēl ir rakstīts, ka ja tas 2013. gada pārskatā tiek konstatēts, ka aizvien vēl ir nesabalansētība, tad vēl papildus. Papildus pasākumi tiek īstenoti, lai uh, šo sabalansētību palāktu. Nu, es domāju, ka tas ir daudz. Tieši tā tas tagad tekstā ir rakstīts. Nav rakstīts, ka Zariš Voļska kunga prasītais uh, uh, attiecībā uz padomus pozīciju numuru, es neatceros, kāda tā bija. To mēs nevarējām pārņemt, jo tā pagājušajā gadā mm, stā, nu, nebija vairs spēkā. To mēs nevarējām pārņemt, un tiesiskā dokumentā nevaram atsaukties uz direktīvu, kas vairs nav spēkā. Nu, man jāprasa arī katru juristu, un šeit ir, uh, ir šī liela atšķirība. Es neesmu gatavs arī uh, stāties, teiksim, tādā um, nu, kā lai saka, un, un, un teikt, ka parlamenta atsevišķi deputāti veiksmīgāk strādā nekā dažkārt viņa ārlietu ministri. Uh, Paldies uh, Broka kungam par paskaidrojumiem, paldies, ka jūs ieradāties uz mūsu apakškomiteju, un es ceru, ka nākam nedēļ uh, procedūra būs pabeigta, un, protams, tad turpināsies īstenošanas darbi, un mēs uh, vērosim to, kā apakškomiteja var vislabāk redzēt tur savu vēlmi atspoguļojumu. Tālāk, septītais darbkārtības punkts, citi jautājumi. Nu, man ir tāds vilinājums dot vārdu Makmilānu Skota kungam, lai viņš trīs minūtēs mūs iepazīstinātu ar uh, savu piedalīšanos transatlantiskajā demokrātijas fórumā viņš uh, uz turieni devās līdz parlamenta priekšsēdētājiem Buzekungam. Vai jūs patiešām varētu mums pateikt pāris vārdos, kas tur īsti ir noticis? Es uh, gribēju jums dot vārdu jau šorīt no rīta, bet nu, tagad tas arī būtu īstais brīdis. Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze. Diemžēl es uh, nevarēju no paša rīta piedalīties uh, sanāksmē, un es nevarēju piedalīties konferencē Vašingtonā, jo Eh, apvienotā karalistē bija nomirs viens no maniem kolēģiem, bet eh, konferenci eh, rīkoja Nacionālais demokrātiskais institūts, tā norisinājās saskaņā ar ļoti skaidri noteiktām normām, un tā bija daļa no Eiropas Savienības transatlantiskā dialoga ar ASV. Buzekungs devās uz turieni, un viņš eh, piedalījās šajā konferencē. Es domāju, ka viņš arī informēs par sasniegtiem rezultātiem un apakškomitejā ņemot vērā arī nākotnes darba kārtību būtu patiešām nepieciešams, uh, nu, varbūt uh, apspriesties par notikušo fórumu Vašingtonā. Es zinu, ka viens no lēmumiem, runājot par došanos uz Vašingtonu, bija tāds, ka ir jāorganizē debates par cilvēktiesību aizstāvību, par instrumentiem pirms novembra mēneša. Un man šķiet, ka sept 13. septembris ir starptautiskā demokrātijas diena, un mēs varbūt varētu domāt arī par dzimumu līdztiesības jautājumiem, ņemot vērā šo darba kārtību. Bet tā kā es nevarēju piedalīties šajā sanāksmē, es tomēr tikos ar citiem eh, parlamentu deputātiem, kas tur piedalījās un uzzināju no viņiem visu nepieciešamo informāciju. Paldies! Mēs noteikti turpināsim uzmanīgi sekot, eh, kas eh, notiek šādos fórumos, eh, veicinot demokrātijas attīstību visā pasaulē. Un es esmu ļoti priecīga, ka Broka kungs arī dzirdēja to, ko jūs pateicāt, jo dzimuma līdztiesības ieviešana arī transatlantisko likumdevēja dialogā ir no svara. Un mēs arī šorīt runājām par apmeklējumu Vašingtonā, un tad, kad norisinās eh, šādi dialogi starp likumdevējiem, noteikti ir jārunā arī par cilvēktiesību ievērošanu. Un eh, starp ASV un ES šajā jomā pastāv patiešām tik liela vieglprātība, ka šādas procedūras izmantošana būtu patiesi veiksmīga, un mēs varētu arī gūt tādu ļoti patīkamu, vērtīgu atgriezinisko saikni no kongresa puses. Paldies! Brauka kungs, lūdzu. Uh, es nezinu, vai uh, jūs, kā iesaistītā komiteja, uh, esat arī iekļauti ielūgto sarakstā, jo mēs vēlamies nākošu ceturtdienu ar ASV delegāciju un delegāciju priekšsēdētājiem diskutēt, kā mēs atsevišķajos gadījumos organizatoriski varētu labāk veidot mūsu darbu. Bija vairāk ceļojumi, kur nebija saskaņoti un kas Amerikā arī izraisīja tādu zināmu nemieru, jo visi gribēja tos pašus partnerus satikt. Un, Līdz ar to bija dažkārt sarežģīta situācija, un mēs labprāt gribētu uh, sadarboties arī, ja mēs esam izveidojuši biroju Vašingtonā un mēs gribam izveidot tādu kontaktu un apzināšanas sistēmu. Un es varētu iedomāties, ka arī šeit arī būs jautājumi, kas būs apakškomiteja interesanti un atbilstošie kolēģi varētu tad veidot tādu sistemātisku kontaktu, jo tas ir uh, mērķis. Labi, ka mēs esam diskutējuši, un tad pēc pāris gadiem atkal tas nav tik efektīvi, jo ir e, liederīgs darbs tikai tad, kad atsevišķi konkrēti parlamentārieši ar noteiktu uzdevumu visu laiku ir kontaktā ar saviem partneriem tur. Un tādēļ mēs gribam skatīties, vai nākošā ceturtdienā mēs varētu pavirzīties vēl uz priekšu, un tādēļ es būtu iepriecināts, ja jūs ar jūsu priekšlikumiem varētu arī iesaistīties šai darbā. Paldies! Eh, tā bija patiešām ļoti jauka apstākļa sakritība, ka mēs varējām uh, par to apspriesties ar jums. Tā tad nākamā ceturtdien būs diskusijas. Un tagad, kolēģi, beigsim šo sanāksmi. Un nākamā sanāksme, kas ir pēdējā pirms vasaras brīvdienām, notiks 15. jūlijā no rīta no 9 līdz 12.30. Lielas paldies par jūsu līdzdalību!